Buongiorno a tutti, benvenuti a tutti, buongiorno. Credo che. Labrīt visiem! Nu, laipni lūgti mūsu sanāksmēs. Ceru, ka uh, kokteļu pieņemšana vakar palīdzēja noskaidrot um, daudzas svarīgas lietas. Lauksaimniecības ministri arī bija klāt. Nezinu, vai aperitīvu kvalitāte, ko piedāvājam, eh, bija tik izcila, bet um, katrā gadījumā daudz uh, svarīgāk mums bija viedokļa apmaiņa eh, vakar. Es vēlos uh, pateikties arī Elings kundzei, uh, priekšsēdātāju pēc vecuma, par uh, darbu, kas ieguldīts um, vīna jautājumos. Nu, tad ierosinu arī turpināt ar darba kārtību. Skatīsim septīto punktu, kā paredzēts darba kārtībā. Runa ir par Eiropas Savienības un Centrāla Amerikas asociācijas nolīgumā paredzētās um, divpusēju aizsāku pasākumu klauzulas un banānu tirzniecības stabilizācijas mehānismu īstenošanu. Es uzreiz došu vārdu Gabrielam Mato Adreveram, kas uh, sagatavoja atzinumu. Uh, Paldies! Es vēlos pateikties tiem, kas sagatavoja grozījumu priekšlikumus par manu ziņojumu. Priekšsēdētājs jau teica, vakar, vakarā mēs varējām vēlreiz parlamenta lomu izcelt. Un um, man šķiet, um, ka grozījuma priekšlikumi palīdzēs uh, vēl vairāk izcelt parlamentu lomu. Uh, Mēs bieži to kritizējam. Parlamentu neuzklausa, parlamentu uzklausa pārāk vēlu, parlamentu vispār nepiesaista lēmumu pieņemšanai. Tāpēc daži grozījumi priekšlikumi man bija jānoraida tehnisku iemeslu dēļ. Tos priekšlikumus, kas ir pretrunā ar šī brīža tehniskiem noteikumiem. Paldies referentu kungam! Un mēs uh, sāksim ar sesto grozījumu priekšlikumu, sākam balsot. Beidzam balsot. BV kungam nav balsošanas kartes, tas tiek ņemts vērā. Ir pieņemts sestais. Tagad balsojam par 21. pirmo daļu. Sākam balsot par 21. pirmo daļu. Visi pret. Ir noraidīts. Tagad balsojam par otro daļu, sākam balsot. Tātad 21. otrā daļa. Visi par. Labi. Ir pieņemts. Tagad septītais grozījuma priekšlikums, eh, referenta priekšlikums, sākam balsot. Beidzam balsot. Es teiktu, pieņemts, jā, tiešām pieņemts. 22. priekšlikums, sākam balsot, beidzam balsot. Noreidīts, jā, ir noreidīts. 23. sākam balsot. Beidzam balsot, ir pieņemts. Par 24. balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Manuprāt, noraidīts. Jā, ir noraidīts. 25. sākam balsot. Man šķiet noraidīts. Tagad balsojam par 9. referenta grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tagad par desmito. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ar lielu pārliecinošu vairākumu pieņemts. Balsojam par 11. tagad. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Balsojam par 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Balsojam par 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Tagad balsojam par 26. Sākam balsot. visi pret ir noraidīts. Tagad par apsvērumiem. Vai varam nobalsot blokā no 14. līdz 19. Eh, Lūdzu, balsojam blokā. Sākam balsot? Nē, nevaram. Kas mums būtu jāizņem? Visi? Un tad blokā varam nobalsot no 14. līdz 18. līdz Tarabela kunga uh, priekšlikumam. Ja? Nē, labi. Tad pēc kārtas par 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts par pirmo. Referenta grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par otro. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par trešo. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par 15. sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Par 16. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Par 4. referenta priekšlikumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņem par 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts par 18. Tarbelu kungu priekšlikums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nevienas balsas, nevienas balsas pret. 19. Sākam balsot, beidzam balsot, ir pieņemts. Tagad par 20. Alveša kunga grozījumu sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsojam par grozīto atzinumu. Sākam balsot, beidzam balsot ir pieņemts. Vēlos apsveikt kolēģi Gabrielu. Tagad nobalsosim uzreiz par nākamo. Tagad uzreiz ķeramies klāt astotajam punktam. Atzinumu sagatavoja Gabriels Mantu Adravērs, runa ir par um, tirsniecības um, nolīgumā starp PS un Kolumbiju un Peru par tētās divpusējo aizsargu pasākumu klauzulas un banānu tirsniecības stabilizācijas mehānismu īstenošanu, vai viss ir gatavi. Tad sākam ar sesto grozījumu priekšlikumu, sākam balsot, beidzam balsot. Ir pieņemts. Tagad balsojam par 21. priekšlikumu. Stojanova kunga priekšlikumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Par 22. pirmo daļu. Sākam balsot. Gandrīz visi pret. Ir noraidīts. Tagad par 22. priekšlikumā otro daļu sākam balsot. Un tur es domāju, ka cilvēki lielākoties būs par. Jā, par septīto referenta grozījumu sākam balsot. Arī šeit domāju, ka mums būs pārliecinoši vairākums par, beidzam balsot. Ir pieņemts par 23. Sākam balsot. Domāju, ka nobalsosim pret. Jā, tā ir pret. Noreidīts. Nākamais. Mums jānobalso par 24. tagad, par 24. sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Par 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Balsojam par 26. Sākam balsot. Vairākums pret. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Par devīto sākam balsot. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Sākam balsot par desmito referenta grozījums. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Sākam balsot par 11. Atkal referenta grozējums. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Sākam balsot par 12. Referenta grozējums joprojām. Beidzam balsot. 12 ir pieņemts. Sākam balsot par 13. Referents sagatavoja grozējumu. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Balsojam par 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ir noraidīts. Par apsvērumiem. Tagad par 14. sākam balsot. Beidzam balsot, ir pieņemts. Sākam balsot par pirmo referenta grozījumu, beidzam balsot, pieņemts. Sākam balsot par otro grozījumu. Viss nobalsoja. Beidzam balsot ir pieņemts. Sākam balsot par trešo referenta grozījumu. Beidzam balsot. Arī trešais ir pieņemts ar lielu vairākumu. Sākam balsot par 15. Beidzam balsot. Arī šeit pārliecinoši vairākumu pieņemts. Sākam balsot par 16. Beidzam balsot. Arī šeit pieņems lielu vairākumu. Sākam balsot par ceturto. Beidzam balsot. Ir pieņems. Sākam balsot par 17. Beidzam balsot. Arī šeit pieņemts. Balsojam par 18. sākam balsot. Tarbelas, Tarbela kunga grozējums. Pārliecinoši vairākums par Marku Tarbela kungu. Viens atturas gan visu laiku. Balsojam par 19. referenta grozējumu. Sākam balsot par 19. Beidzam balsot par 19. Pieņems lielu vairākumu. Sākam balsot par 20. Lojuša Alveša grozījums. Beidzam balsot. Arī tas ir pieņemts. Un balsojam par visu atzinumu. Viss nobalsoja. Labi. Apsveicu Gabrielu. Devītais punkts tagad. Devītais punkts ir darba kārtībā 2013. gada budžets, pilnvarojums trilogam. Ester de Lange sagatavoja atzinumu, un Giovanni Lavija ir um, atbildīgās komitejas pārstāvis, budžet, kas ir budžeta komiteja. Uh, Tad um, pie mums šodien viesojas arī budžeta komitejas pārstāvis. Giovanni Lavija vēlas uh, tieši tāpat kā pagājušajā gadā ar mums sadarboties, uh, vēlas viedokļu apmaiņu par parlamenta prioritātēm budžetam 2013. gadā, vēl pirms komisija ir iesniegusi savu budžetu projektu. Komisijas budžeta projekts tiks iesniegts 25. aprīlī. Atgādinu, ka šeit tiek definēts budžeta komitejas mandāts trialogam jūlijā, 10. maijā tas tiks skatīts komiteja, grozījums var iesniegt līdz, līdz 31. maijam, un 20. jūnijā tiks nobalsots budžeta komitejā un plēnumā droši vien skatīsim to visu kaut kad jūlijā. Paldies um, gan Esteri Dlangas kundzei, gan Giovanni Lavija. Es aicinu kolēģus izteikties, sākumā droši vien Giovanni. Paldies, priekšsēdētā kungs. Tu jau visu pateici budžeta procedūra ir gara procedūra. Un praktiski līdz gada beigām būsim ar to aizņemti. Sākumā mums jāpieņem vadlīnijas. Mēs ar lielu vairākumu nobalsojām par eh, vadlīnijām pagājušo nedēļu Strasbūrā. Mums ir daudz iemeslu, kāpēc es esmu šeit eh, komitejā. Nu, protams, izņemot to, ka es vienkārši strādāju šajā komitejā, bet um, es vēlos padziļināt uz sadarbību ar specializētajām komitejām, kas šeit ir līdzatbildīgas, lai kopīgi izietu šo ceļu līdz budžeta pieņemšanai. Un mums jānosaka kopīgas prioritātes dažādās jomās, arī kopīgiem spēkiem. Atgādinu, ka šis ir pēdējais finanšu perspektīvas gads posmā no 2007. līdz 2013. gadam, tad 13. ir pēdējais gads, un tāpēc Tur ir koncentrēti visi maksājumi. Tā tas parasti ir. Agri komitejā tas ir nedaudz citādi, jo maksājuma saistības eh, viens otru nosedz diezgan, diezgan labi, tā kā šeit ir mazāk problēma nekā citās komitejās, bet es um, tomēr aicinu jūs aktīvi uh, piedalīties darbos, kā arī 2012. gadā. Es atceros, ka padome 2012. gadā bija pret um, maksājumu palielināšanu, jo krīze Eiropā mm, bija tāds padomas arguments, ka ir jātaupa un tā tālāk. Un līdz ar to pagājušā reize mums bija liels spiediens. 2011. gada decembrī mēs runājam par 16 miljārdiem eiro maksājumiem bet uh, mūsu rīcībā bija tikai 5 miljardi, un tas noveda pie tā, ka lielākoties maksājumi tika pārlikti uz 2012. gada budžetu, kas, protams, ļoti ietekmēs procedūru gatavojoties 2013. gada budžetam. Uh, pieņemtajās vadlīnijās mēs pagaidām koncentrējāmies uz divām prioritātēm. Pirmkārt, izaugsme un attīstība, un otrkārt, nodarbinātība. Ļoti konkrēti mēs runājam par vienu problēmu, kas mums ir ļoti nozīmīga, kas eksistē daudzās dalībvalstīs - jauniešu bezdarbs. Dažās valstīs eh, bezdarba līmenis jauniešiem sasniedz pat 40%. Mēs eh, vēlamies uzsvert, ka 85% no visām darba vietām, kas tika ra radīti pēdējo desmit gadu laikā, uh, ir attiecināmi uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Tāpēc paldies par uh, Uh, MVU stratēģiju vēlreiz. Tas tiešām ir tāds ļoti strateģisks, tālredzīgs elements, lai uh, radītu darba vietas. Kā priekšsēdētājs teica, tagad sākam diskusiju par pilnvarojumu trilogam, un arī šeit uh, skaidrs, ka specializētajām komitejām jāizsakās par prioritātēm. Šim komitejām būtu jāizsakās arī par budžeta līnijām, kas ir mazāk svarīgas viņu prāt. Nu, mēs dzīvojam krīzes apstākļos, kā jau teikts, līdz ar to mums um, ir um, tāds budžets, kuru varam atļauties. Uh, un mums jāmēģina ietaupīt. Iespējams, ir programmas, kas nedarbojas tik labi, iespējams, ir līdzekļi, kas netiek izmantot, tā kā jānosaka gan pozitīvas, gan negatīvas prioritātes. Priekšsēdētājs jau atcaucās uz laika grafiku, es vēlos te uzsvert vienu lietu. Ir vēl viena parlamenta prioritāte - pilotprojekti un sagatavošanas pasākumi. Šeit uh, mums būs diezgan specifisks laika grafiks, proti komis, no komisijas pieprasīsim sākotnējo novērtējumu par šo pasākumu eh, īstenojamību. Un tāpēc aicinām specializētās komitejas izteikt priekšlikumus, tas ir eh, apkopot priekšlikumus par pilotu projektiem un programmām, un līdz maija beigām šiem priekšlikumiem jābūt apkopotiem, un tad tie ir jānodot budžeta komiteja, savukārt eh, budžeta komiteja 4. jūnijā visu šo pakotni ar pilotu projektiem un sagatavošanas pasākumiem nodos tālāk komisijai un vēl līdz vasaras brīvdienām komisija izvērtēs, kas būtu iespējams, un tad eh, atgriezīsies ar mums, ar saviem priekšlikumiem, pastāstīs, vai to visu nosēc budžeta līnijas, ko var īstenot un ko nevar. Un pēc vasaras brīvdienam vēl šo to varēs grozīt, balstoties uz komisijas sniegto informāciju un tad sagatavot galīgo pakotni, kas būs sarunu sastāvdaļa. Sarunas beigsies aptuveni novembra vidū un novembra beigās uh, ceru, ka varēsim nobalsot plēnumā. Paldies, Džavanī! Mēs um, turpinam ar diskusiju. Delangas kundze, lūdzu. Paldies, jā. Nu, protams, vajadzētu dot jau vārdu arī galvenajam referentam, bet esmu tomēr arī pārliecināta, ka mums lieliski izdosies uh, sastrādāties arī ar ēnu referentiem. Sākumā gribētu pateikties Giovanni Lavija par to, ka viņš šodien ir ieradies, un jāsaka, mums lauksaimniecības komitejā patiešām paveicies, ka mums ir galvenais referents, kas pārzina lauksaimniecības jautājumus. Tā nevienmēr gadās, tādēļ šoreiz man patiešām liels prieks, un ceru, ka uzklausīsiet arī mūsu nostāju. Personīgi gribētu teikt, ka um, tā kā Giovanni ir galvenais referents, arī manas itāļu valodas zināšanas uzlabojas, nu, cer jau līdz gada beigām brīvi runāt šajā valodā. Bet, nu, joks pie malas, manuprāt, vēstījums attiecībā uz nākamā gada budžetu situācija ir visai smaga, jo šobrīd ir daudzgadu finanšu ietvera beigu fāze, un tā rezultātā arī budžets būs visai, šī situācija būs ierobežota, un tas jau tika minēts arī. Lauksaimniecībā gan šī situācija nebūs tik smaga, jo mums ir ikgada budžets, tīri attiecībā arī uz struktūru fondiem, bet mēs ceram, ka komisijas piedāvātie dati būs visai tuvi gri noteiktiem griestu rādītājiem. Tādēļ, ja atgriezīsimies pie PDB, kā mēs to parasti darām, tad, manuprāt, šīs papildus prioritātes un elastības iespējas varētu būt visai ierobežots, un tā rezultātā attiecībā uz 13. gada budžetu atti par papildus prioritātēm, līdzīgi kā to minēja galvenais referents, mums būtu jāskatās, kas ir tās budžeta uh, pozīcijas, kuras neizpilda, nesasniedz um, šīs, šos noteiktos rādītājus. To vajadzētu darīt, bet ja ne, tad jāskatās, kāds ir papildu prioritātes un no kurienes ir pieejams šis finansējums. Mums jābūt gan plusiem, gan mīnusiem, nevis vienkārši viss jāsummē kopā, jo mums nevienmēr ir attiecīgās iespējas. Turklāt mums arī jās, jā, jāsniedz signāls dalību valstīm. Ja dalību valstis taupa, ja tām ir jāievieš taupības pasākumi, tad arī mums no savas puses vajadzētu uzņemties atbildību. Kas attiecas uz sagatavošanās darbībām un pilotprojektiem, līdzīgi kā jau tas tika minēts iepriekš, tad, manuprāt, šeit ir būtiski divi jautājumi lauksainiecības komiteju. Pirmkārt, jārunā par prioritāšu noteikšanu, un mums ir lielāka iespēja panākt, ka mūsu projekti un uh, rīcības tiek īstenotas un ka tās apstiprinās budžeta komitejā, ja agri komitejā būs plašs atbalsts, ko, ko atbalstīs dažādas politiskās grupas, jo individuāli projekti visticamāk nebūs tik veiksmīgi kā šie kopējie. Uh, un pie tā būtu jāpiestrādā. Otrs jautājums attiecībā uz pilotu projektiem un šīm sagatavošanās darbībām. Tad, kad mums izdosies pārliecināt mūsu kolēģis budžeta komitejā, ka konkrēta darbība, konkrēts pasākums vai projekts ir būtisks, un parlaments un budžeta komiteja piešķirs naudiņu šiem pasākumiem, tad arī komisijai vajadzētu veikt savu daļu un īstenot mūsu noteiktās prioritātes. Vairāk pilotprojekti, ko mēs uzskatījām par ļoti būtiskiem iepriekšējā gada laikā šeit, raugos arī uz Bovēkunga pusi, viņš uh, rakstīja par pārtikas piegādes ķēdi un tās darbības sarežģījumiem, un tā rezultātā, Bovēkungs, mēs katru, gadiņu, katru gadu skatāmies, kādas ir iespējas, lūdzam finansējumu. Komisija no savas puses saka, jā, ļoti jauki, parlaments strādā, lauksaniecības komiteja strādā, uh, me, mēs esam piešķīruši um, vienu miljonu saistību maksājumos un 500 tūkstošu maksājumos. Un tādēļ mēs no savas puses uzskatām, ka ir gan jāveic šī izpēte, gan arī attiecīgi um, jādara pieejami secinājumi. Tādēļ, mūsuprāt, runājot par pilotprojektiem un pasākumiem, uh, Būtu jāaicina komisija izskaidrot, kādēļ dažas no mūsu prioritātēm nav tikušas īstenotas. Vairākas prioritātes, kas mums ir jānosaka lauksaimniecības komitejā, tas jau tika minēts, tiks veikts kopējā kārtā. Mūsuprāt, ir jārunā par cenām, un arī saistībā ar nākamā gada budžetu ir jāņem vērā situācija dārziņu nozarē. Pagājušajā gadā bija krīze, kur, kuras ietveros mēs piešķīrām finansējumu esošā budžeta ietveros, vēl aizvien gaidām komisijas priekšlikumus, kā šo naudu izmantot. Un šobrīd uh, raugos uz Esteri, un, manuprāt, arī promocija būtu vēl kāds risinājums, kas ir jāņem vērā nākamā gada budžeta kontekstā. Domāju, ka sastrādāsimies ar ēnu referentiem, un šai nozarē vajadzētu pie, patiešām pievērst uzmanību. Te arī likšu punktu, ar, ar nepacietību gaidu mūsu tālāko sadarbību un viņu viedokļus. Paldies! Grazie, Ester, direi molto bene, una grande opportunità. Sirsnīgs paldies! Mums tiešām ir ļoti paveicies, ka mūsu vidū šodien ir galvenais referents budžeta jautājumos. Giovanni, paldies, ka šodien ieradies šeit un mūs iepazīstināja. Tagad Džordžs Lajons, pēc tam Rodas skundze lūdzu. Džordž. Paldies, priekšsādātāji. Runāšu ļoti īsi. Gribēju pateikt tikai to, ka Esteras pieeja tam, kā lauksaimniecības komitejai jādefinē savas prioritātes un jānosaka jomas, kurās mēs vēlamies eh, saglabāt budžeta projektu provizorisko tām, tas ir ļoti gudri. Es ceru, ka uh, budžeta komiteja mūs uzklausīs. Domāju, ka mums uh, noteikti jāapzinās, ka 2013. gada budžets tiešām būs ļoti stingrs, jo mēs esam nonākuši daudz gadu finanšu schēmas pēdējā gadā, un e, dalību valstis tiešām e, sastapsies ar grūtībām kopfinansējuma piegādē dažās atsevišķās e, līnijās. Es ceru, ka mēs varēsim atgūt provizorisko budžetu tāmas līmeni, jo lauksaimniecība ir prioritāte. Tālāk runājot par pilotu projektiem. Uh, domāju, ka visas politiskās grupas noteikti atbalstīs galvenos pilotu projekts un sagatavošanās darbības, kurus mēs tad pēc tam aicināsim budžeta komitejai tiešām aizstāvēt, lai mums būtu konsekventa pieeja. Jo es paredzu, ka budžeta sarunas būs ļoti, ļoti grūtas par 2013. gadu, tādēļ mums jābūt pēc iespējas vienotiem. Paldies par uzmanību. Paldies, Džordž. Arī Džordžam ir ļoti svarīga loma visā šajā procesā, jo viņš ir budžeta komitejas eh, eh, vicepriekšsēdētājs un atbildīgs tieši par lauksaimniecības jautājumiem. Nāb. Um, Rodusts kundze, lūdzu, paldies. Ļoti labi, ka mums notiek šī pirmā viedokļa apmaiņa par 2013. gada budžetu. Komitejas uh, priekšlikums pagaidām vēl nav mūsu priekšā. Paldies, Giovanni, paldies Esterei par ievadvārdiem. Ir svarīgi mums noturēt šīs kopīgās debatas. Mēs visi zinām, ka 2013. gada budžets būs īpašs. Visi mēģina kaut ko ietaupīt. Dalību valstu kases principā ir tukšas, un līdz ar to tiek izdarīts ļoti, ļoti liels spiediens uz šīm budžeta sarunām. Tādēļ vēl jo svarīgāk mums ir gūt pašu resursus. kurus varam gūt, piemēram, no lidmašīnu biļešu nodokļa. Mums ir, protams, jādefinē lauksaimniecības prioritātes. Es gribētu aicināt visus kolēģus nopietni pārdomāt par to, kas ir tās jomas, ko varam aizstāvēt 2013. gada budžetā kā īpaši svarīgas, um, ko mēs arī uzskatīsim par svarīgākiem pilotprojektiem. Es domāju, ka lauksaimniecības komitejai vajadzētu izvirzīt tikai divus vai trīs svarīgākos pilotprojektus, kas ir arī saprātīgi. Padome noteikti tad izskatīs šīs prioritātes. Es domāju, ka nevar, nebūs tā, ka Eiropas Savienības kompetencē būs aizvien vairāk jomu, bet budžets kļūs aizvien mazāks. Tagad mēs esam 27 un nevis 15 dalību valstis, un mums ir nepieciešams atbilstīgs budžets, lai varam īstenot savu politiku. Lauksaimniecības budžetam ir jābūt pietiekam spēcīgam. Ir jāpatur prātā tas, ka lauksaimniecības politika joprojām ir vienīgā reālā kopienas politika Eiropas Savienībā ir nepieciešama koherence starp dažādām politikas jomām. Nedrīkst būt tā, ka mēs, piemēram, ar eksporta subvencijām eh, radīsim negatīvu ietekmi uz attīstības politiku. Mm, es gaidu 25. aprīli, kad komisija eh, mūs iepazīstinās ar savu budžeta priekšlikumu. Paldies! Grazie Ulrike. Adesso Elisabeth Jēgeņš la parola. Poi... Paldies! Elizabete Jēgi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu visus šos gadus uh, daudz uh, esam diskutējuši par šo jautājumu. Tas mums ir ļoti svarīgs. Paldies uh, kolēģiem, arī Esterei par komentāriem. Um, manuprāt, mums tagad ir izveidota laba komanda un viņi vēlas ņemt vērā agrī komitejas prioritātes. Mēs runājam par taupīšanu. Taupīšana ir svarīga, un es to respektēju un es to pieņemu. Gan runājot par valstu budžetiem, gan par Eiropas budžetu, bet ja mēs aplūkosim tagad tikai Vācijas republiku. Uh, mums eh, valsts kvotā ir 46%. 1% no tā aiziet Eiropas Savienībai. Un šeit man jājautā, vai mums eh, tas ir tikpat svarīgi, vai nacionālās valstis, kas, protams, arī taupa un eh, tas, protams, ir jādara. Bet um, šī nacionālā kvota un eh, tas, kas aiziet Eiropas Savienība, iespējams, pie tā būtu vēl jāpiedomā. Protams, jauniešu bezdarbs un nodarbinātība kā tāda, un arī izaugsme, un, eh, un piedar pie mūsu pamat prioritātēm. Un eh, budžetā mums arī jāņem vērā lauku reģioni, protams, arī pilsētas, bet uh, kopumā mūs interesē lauku reģioni. Ja jaunieši vienkārši aizies no lauka reģioniem, mums parādīsies citas problēmas un gal galā mums izmaksās dārgāk mm, risināt šīs problēmas. Es ļoti priecājos par MVU pieju, kur arī ir uzsvērta lauku reģioni. Es uh, tiešām piekrītu tam, ka mums jāpadomā, kādas ir mūsu prioritātes, kas mums ir svarīgi un kas nav. Un būtu ļoti labi, ja komitejā mums izdotos vienoties par prioritātēm, lauksēmniecības prioritātēm. Ja mēs varētu runāt vienā balsī, tad um, būsim tik uh, pat veiksmīgi, kā um, pagātnē jau esam bijuši, un es uh, vēlos, lai tā arī būtu jo mūsu komiteja ir svārs, mums vienkārši jārunā vienā balsī. Paldies. Grācija Elizabete, viceprezidente Sekirieski. E po... Liels paldies, Elizabete. Sekieris kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātā kungs. Mówili o ograniczeniach budżetowych. Sikerski kungs. Jā, referents referents minēja ietaupījumu budžetā un gribētu jautāt, kādi ir šie ietaupījumi, jo cik noprot, tad mēs runājam par budžetu no struktūra fondiem, nevis tīri kopējās lauksaimniecības politikas kontekstā. Jo Eiropas Savienības budžets, kas nonāk dalību valstīm, tie ir attīstības resursi, uh, kas ļauj cīnīties ar krīzes situāciju. Tad jautājums, kur pārsvarā tiek mēģināts ietaupīt. Turklāt jārunā arī par pieņemto līmeni attiecībā uz fondu izmantošanu. Šeit mēs varam runāt par plānotajiem ietaupījumiem, kā arī izdevumiem gan šajā gadā, gan arī nākamajā gadā. Šo jautājumu gribētu uzdot tādēļ, ka, ja nerastos nu tāda situācija, ka mums nav pieņemta finanšu perspektīva, tādā gadījumā 2013. gads būs patiešām būtisks gads, lai konkretizētu, kād, kādi būs izdevumi nākošajiem gadiem. Turklāt, varbūt iespējams ir arī veiktas zināmas aplēses par to, kāda būs lauksaimniecības budžeta proporcija presatā kopējam budžetam 2013. gadā, kā arī attiecībā uz visu septiņu gadu plānošanas periodu. Un ja mēs šādā veidā varētu atspoguļot samazinājuma, tātad resursu, KLP resursu samazinājuma apjomu. Paldies! Paldies! Jā, kungs, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem, man ir viena piezīme. Paldies eh, abiem kolēģiem referentiem, jo, manuprāt, viņi spēs labi pārstāvēt agri komitejas intereses. Tā kā ģenerālis un uh, viņa karavīri, tā teikt, mēs te um, uzstājamies, kas arī ļoti būtiski. Uh, jo ir vadība un ir tie, kas seko. Es vēlos, lai tiešām tiktu rasta šī vienotā nostāja un eh, tiktu radīts signāls. Un eh, mums arī jānovērš eh, tas iespējas, kas rodas par to, ka Briselē nauda tiek iztērēta nezin kam, kas bieži ir dalība valstīs Mums taču ļoti bieži ir um, ļoti labas jaunas idejas, bet um, šīs idejas tiek izteiktas un tiek aizmirstas, jo neviens nerunā par finansējumu. Tātad um, idejas nonāk līdz Briselē, bet finansējums kaut kā tiek piemirsts. Tas uh, tā nevar būt. Nākotnē mums tiešām jārūpēs uh, par finansējumu nodrošināšanu, jo bez tā nekas nesanāk. Tad, eh, runājot par lauksaimniecības budžetu, tiešām mums eh, vienotā nostāja ir nepieciešama. Pēdējo gadu laikā mūsu politika bijusi prātīga. Eh, mēs nodrošinām 70,3 miljonus darba vietu Eiropas Savienībā, tā teikt, primārajā uh, jomā. Mēs aktīvi darbojamies. Diezgan žēl, ka mediji to vēl nav sapratuši un runā presē par lauksāniecību kā e, pamat tēriņu posteni, bet um, analizējot statistikas datus var konstatēt, ka, ka tas tā nav. Mēs uh, esam radījuši darba vietas ar otro pīlāru un otrā pīlāra instrumentiem. Mēs eh, esam uzlabojuši lauku reģionu ekonomiku, mēs tiešām esam mainījuši situāciju. Un es vēlos, lai lauksaimniecības komitejām mums būtu pietiekams eh, elastīgums. Es eh, nevēlos tagad runāt par rezervēm, tās uzreiz kļūst sarežģītāk, bet elastīgums tur, kur notiek, tad, kad, kad notiek katastrofas, kad ir nepieciešami papildu līdzekļi. Mums nepieciešams elastīgums, lai šos līdzekļus eh, sagatavotu un izmantotu. Citādi eh, šī procedūra tiek ļoti apgrūtināta, un nu, tāda vēlme man būtu pagaidām. Paldies! Sonorevole Schmidt. Paldies. Šmita kungam vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Izteikšos īsi, jo daudz komentāri jau izskanēja. Man ļoti patīk referenta izvēlētā pieeja šim jautājumam. Arī es domāju, ka komiteja būtu jābūt realistiskai. Šī ir esošās um, programmas un plānošanas perioda beigas, un tādēļ būs visai uh, svarīgi tas, kā mūsu komiteja tiks uztvērt šajās diskusijās. Arī to nedrīkstam aizmirst. Un jo īpaši patika Delangas kundzes teiktājs par to, ka ja viss ir prioritāts, tad nekas nav prioritāte. Mums jādomā par uh, gan ietaupījumiem, gan arī to, kam tērējam naudu. Un šķiet, ka parlamentā reizēm uh, ir tāda tendence uzvesties, kā bērniem Ziemassvētku vakarā, kad ir ļoti garš saraksts ar dāvanām un galu galā tad, kad ne visas tiek saņemtas, uh, uh ir sarūknājums. Turklāt mūsu, arī mūsuprāt, šis grozījums, par ko tika runāts, ar ko nāca klajā mūsu priekšlikuma, tika tiešām uh, mēģināts reaģēt uz mūsu komitejas izteikto vēlmi nodrošināt um, tādu labāku visu pārtikas piegādes drošības ciklu. Un jāsaka, ka vēl aizvien trūks tomēr objektīvu datu, kādā veidā uh, šis jautājums tika vērtēts. Turklāt, ja komisija uzskata, ka nevajadzētu runāt par lietām, kas neobligāti tiks pieņemts, domāju, ka diskutēt nepieciešams. Un ja mēs kā likumdevējs nosakām prioritātes, mēs tomēr gaidām, ka tās arī tiks savā ziņā pil pildītas. Mūsuprāt, nepieciešams tomēr noturēt diskusijas par to, kādā veidā tiek noteikts prioritātes mūsu komitejā, kas ir šīs prioritātes un Mēs par nepacietību gaidām arī tālāko diskusiju gaitu. Paldies! Paldies! Paldies Smita kungam! Un paldies arī pārējiem kolēģiem, kas izteicās. Uzreiz došu vārdu komisā, komisijas pārstāvim Longo kungam. Lūdzu. Paldies. Jā, daži īsi komentāri, ka sekojot ļoti interesantajām diskusijām šorīt. Jāsaka, īpaši mani ieinteresēja Lavija kunga teiktais par vadlīnijām. Kopumā arī mēs varētu piekrist, ka ir jāpanāk ļoti um, jutīgs tāds līdzsvars starp uh, taupības pasākumiem, kopējiem fi pieejamo finansējumu un uh, galu galā arī ekonomikas atvesaļošanās, kas ir mūsu galvenais mērķis. Man jo īpaši svarīgi ir uh, panākt ekonomikas atvesaļošanos arī lauku teritorijās, kā jau tas ticis minēts arī mūsu diskusijās. Jo darba vietu lauku teritorijās patiešām trūks, mums nepieciešams atbalstīt šo nozari. Un lauku teritoriju. Ekonomikai ir nepieciešams atbalsts, kuru nevaram atņemt vai liekt. Komisija strādā pie budžeta projekta un šogad plānots ar to nākt klajā 25. aprīlī. Mēs strādājam ar vairākiem scenāriem, kas lielā mērā atbilst arī Lavijas kunga priekšlikumiem. Un līdzīgi kā to minēja arī Delange kundze, pilnīgi skaidrs ir tas, ka šī budžeta pro procedūra ir jo īpaši sarežģīta, jo tā ir finanšu perspektīvas perioda beigu fāzē pēdējā gadā. Bet jebkurā gadījumā, ņemot vērā ekonomisko situāciju, uh, šis jautājums ir visai sarežģīts. Jāsaka gan, ka diskusijās iztrūka kāds elements. Tas bija jautājums, uz ko es biju gatavs atbildēt, un tās ir bažas, kas šajā gada posmā ietekmē pilnīgi visus, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Tas ir jautājums par to, vai pastāv risks, piemērojot finanšu disciplīnu, Un šajā jautājumā, protams, negribu pārsteigties attiecībā uz uh, to, kas notiks 31. martā. Nu, komisija uzskata, ka šogad panāktais līdzsvars attiecībā uz pārstruktūrēšanas uh, fondu cukuram ir 640 miljonu eiro, kas mums ļaus izvairīties no šādu finanšu ierobežojumu noteikšanas. Tas ir labas ziņas. Tomēr pastāv arī kādas bažas. Kā jau jūs minējāt, tad šobrīd esam visai tālu daudzgadu darbību plānošanā saistībā ar lauku apvidu attīstību. Un, turpinot šo programmu īstenošanu, aizvien lielākā mērā pastāv nepieciešamība pēc pieejamām maksājumu apropriācijām. Un tādēļ es patiešām ceru, ka lauksaimniecības komiteja, kā arī budžeta komiteja, un jo īpaši vēršos pie Delange un Lavija deputātiem, referentiem, es patiešām ceru, ka uh, tiks pievērsta pienācīgā uzmanība šim satraucošiem jautājumam. Lielas paldies! Paldies par man doto vārdu. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies arī par sniegto informāciju. Vēlētos tagad vērsties pie uh, Delangas kundzes. Lūdzu. Paldies, izteikšos īsi, gribētu pateikties kolēģiem par izrādīto atbalstu. Uh, Un paldies arī par to, ka tika minēts atsevišķas prioritātes un jautājumu, kam jāpievērš īpaša uzmanība. Gribētu pateikties arī komisijai par to, ka ieradāties šodien pie mums un iesaistījāties šajā diskusijā. Salīdz vien domāju, ka no mūsu puses pirmā lieta, pie kā strādāsim, būs pilotprojekti, kā arī sagatavošanās pasākumi. Un tādēļ ir vērts noturēt detalizētu diskusiju ar komisiju, ne tikai par to, vai un kādas ir mūsu prioritātes nākotnē, bet jautājums arī par to, kas ir tās prioritātes, ko pamatot esam pagātnē jau izvirzījuši. Tādēļ Draugos sekretariāti varbūt varētu norganizēt šāda veida diskusiju. Nākamajā reizē, kad runāsim par budžetu, varētu ierasties arī kāds no komisijas pie mums un varētu mums izskaidrot, kādēļ, piemēram, nekas nav noticis um, cenu kā arī ops, tātad šī cenu observatorija šajā jomā, kādēļ nav nekāds progress panākts. Un tas ir biež, patiešām būtisks jautājums mūsu komitejas paragos dažādajām politiskajām grupām. Domāju, ka visi kādā brīdī ir pievērsušies šim jautājumam, un tas nozīmē, ka šis jautājums ir guvis ļoti plašu atbalstu. Tas bija Bovē, Bovē kunga a, ziņojums, bet varu šeit runāt gan par sociālistiem, gan arī citām grupām. Uh, Es no savas puses gribētu teikt, ka šie ir tie pasākumi, kas šobrīd ir um, spēkā, mēs esam par tiem nobalsojuši un gribētu zināt, ko komisija dara ar šiem pasākumiem. Varbūt būtu labi patiešām šos jautājumus arī starp mums pārunāt un domāju, ka arī tā ir viena no prioritātēm un, ja būtu kāda cita priekšlikuma, lūdzu, dariet man to zinām. Paldies. Giovanni, lūdzu. Paldies. Paldies visiem gribētu pateikties par ļoti interesantajām diskusijām. Un paldies arī par to, ka esat devuši man iespēju uzklausīt ļoti noderīgos viedokļus, kas noderēs arī diskusijās turpmāko mēnešu gaitā. Vēlētos tikai īpaši pievērsties dažiem aspektiem, kas tika minēti. Pirmkārt, runāt par pilotprojektiem un sagatavošanās pasākumiem. Šeit mums jāskatās, kādas ir mūsu iespējas un manevra iespējas dažādās kategorijās, jo īpaši ņemot vērā dalībvalstu esošās problēmas, mums būs jāskatās, cik daudz finansējuma ir pieejams pie katras no kategorijām. Un šeit gribētu atbildēt Pēteri Jāra uzdotiem jautājumam tika runāts par elastību krīzes situācijas intervenciju. Kā jūs noteikti zināsiet, tad budžeta ietveros mums ir obligāti jāsaglabā 300 miljoni rezerves um, krīzes intervencija, un visticamāk tas um, būs arī nākamajā finanšu perspektīvā, ņemot vērā, kāds ir komisijas priekšlikums bet 2013. gadā šī rezerve tiks jau iestrādāta. Tā kā šis ir pēdējais daudzgada finanšu ietvara gads, par kuru runājam, un vēl nav pilnīgas skaidrības par to, ka tik, kā tiks apstiprināts nākamais daudzgada finanšu ietvers. Tādēļ 2013. gada budžets saskaņā ar esošo starpiestāžu nolīgumu varētu kalpot par pamatu lai turpinātu esošo daudzgadu finanšu ietveru, ja padomē netiek panākta vienprātība par šo jauno projektu. Un tad 2013. gads tiks izmantots par bāzes uh, gadu, lai noteiktu arī inflācijas rādītājus. Un vēl nobeigumā komentārs par prioritātēm. Pēdējās divās budžeta procedūrās, kura, kurām esmu sekojis gan no uh, budžeta komitejas puses, kā arī samierināšanas komitejas ietveros, padome beigu beigās. Padomē vienmēr bija uh, pieejamas ierobežotas maksājumu apropriācijas. Viņa noteica konkrētu ierobežojumu, bet uh, neteica, nenorādīja, kur ir jāveic uh, samazinājumu. Un mēs savās vadlīnijās esam to negatīvi vērtējuši tā, un esam teikuši, ka ja padome nāk um, klajā ar konkrētu priekšlikumu par zemāku pieaugumu, tad tas saskaņā ar komisijas izvērtētajām vajadzībām un prioritātēm, viņiem būtu jānorāda, kur jāveic samazinājumi un jāuzņem šī atbildība. Nobeigumā gribētu vēlreiz teikt paldies visiem kolēģiem. Paldies, jo diskusijas ar pārējām komitejām par, šīm, par šiem jautājumiem man patiešām ļauj izvērtēt un, un slavināt mūsu komitejas darbu. Tas patiešām nav bijis viegls, bet tas man ir patiešām daudz palīdzējis. Un tiksimies atkal. Paldies! Paldies Lavieskungam! Paldies arī visiem pārējiem dalībniekiem! Kolēģi, tagad mēs varam pāriet pie nākamajiem darba kārtības punktiem. Aicināšu izteikties Džimu Nikolsonu, kurš šeit ir klāt un kur pārziņā ir 10. un 11. punkts. Tos izskatīsim abus kopā. Runa ir par direktīvu 64 šķērsvīru 432 grozīšanu. Runa ir par elektroniskām datu bāzēm, kuras ietilps dalību valstu uzraudzības sistēmās. Tas ir desmitais punkts tātad un arī runāsim par 11. punktu, par regulas numuru 1760 šķērsvīt 2000 noteikumu svītrošanu attiecībā uz lielopu gaļas brīvprātīgu marķēšanu. Došu vārdu Nikolsonu kungam. Esam pieaicinājuši arī vairākus ekspertus no komisijas, kas izteiksies pēc tam. Grozījumi par abiem šiem atzinumiem jāiesniedz līdz 29. martam ir palikušas tikai dažas dienas. Tātad Nikolson kungs dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jūs pareizi teicāt, es tiešām esmu atbildīgs par šiem atzinumiem, esmu ļoti uh, pagodināts, ka komitejas vārdā esmu rakstījis atzinumus par komisijas priekšlikumu par elektroniskām datu bāzēm un par noteikumu svītrošanu attiecībā uz lielopgaļas brīvprātīgu marķēšanu. Tātad ir šis e, priekšlikums attiecībā uz elektroniskām datubāzēm, kuras ietilps dalību valstu uzraudzības sistēmās. Pavisam īsi pastāstīšu, ko es mm, esmu darījis attiecībā uz uh, šo te lielo elektroniskām datubāzēm. Galvenais priekšlikuma galvenā jēga ir atzīt elektroniskos datu bāzes elementus kā elektronisku identifikācijas līdzekli. Tā ir atbilde uz tehnoloģiju attīstību un uz to, kā elektroniskās datu bāzes tiek izmantots arī vien biežāk gan Eiropā, gan arī citās pasaules valstīs. Šis priekšlikums ir vērsts uz to, lai ieviestu harmonizētos tehniskos standartus, tā, lai elektroniskās datu bāzes tiktu lietotas optimālā veidā un to potenciāls tiktu pilnībā sasniegts. Uh, Komisija ierosina sēkojošo elektroniskās datubāzes jāievieš pēc brīvprātības elementa zemnieku saimniecībās. Tāpat laikā dalību valstis var izvēlēties ieviest tās obligātā veidā savā teritorijā. Es atbalstu šo pieeju, jo tā nozīmē, ka tie zemnieki, kas var izmantot šo tehnoloģiju, var gūt labumu no tā, tāpat laikā mazo saimniecību īpašnieki, kuriem tas nav nepieciešams, netiks spiesti lietot šādu šādu pieeju. Esmu iesniedzis dažus grozījumus par elektroniskajām datu bāzēm. Ehm, galvenokārt atbalstu komisijas piedāvāto priekšlikumu. Taču esmu pie, iesniedzis vienu grozījumu. Tātad neatiecināt šos noteikumus uz tiem dzīvniekiem, kas ir dzimuši pirms 1998. gada. Un uzskatu kopumā, ka šī jaunā prakse pa, pa, pagarina jau spēkā esošos noteikumus. Tālāk, ja mēs runājam par noteikumu svītrošanu attiecībā uz lielo gaļas brīvprātīgu marķēšanu, Eiropas komisija ierosina svītrot šīs prasības. Veikalos un lielveikalos uh, šobrīd tiek marķēta gaļa vai dzīvnieks ir, attiec, atkarībā no tā, vai dzīvnieks ir ganīts ganībās vai saņēmis tikai sauso barību. Komisija agrāk varēja sodīt dalību valstis par šādu marķējumu neesamību. Taču Praksa rāda, ka šis process ir ārkārtīgi birokrātisks, un tas nekādu papildus vērtību nedod arī patērētājiem. Līdz ar to tā, šāda marķēšana ir nepamatota. Tādēļ es esmu ļoti priecīgs par komisijas vēlmi mazināt birokrātiju un vienkāršot marķēšanu. Patērētāji var būt pārliecināti, ka šis noteikums nebūtu nenozīmē, ka marķējuma likumdošana tiek pavājināta. Nē, Pārtikas vērtības informācija un uzturvērtības informācija joprojām paliek spēkā tāda, kāda tā ir bijusi. Es arī nesen biju referents šajā jautājumā. NV komiteja, kas ir atbildīga šajā jomā, arī atbalsta um, mūsu atzinumu. Elektroniskās datu bāzes priekšlikums ir tehnisks priekšlikums, kas nāk no komitejas. Uh, Tas ir papildinājums šim priekšlikumam, ko es tikko kā nosaucu, kā elektronisko datu izmantošanu, kā dzīvnieku elektro, elektroniskās identifikācijas paņēmienu. Dalību valstis var izmantot šo te elektronisko identifikāciju. Priekšlikums vienkārši piedāvā papildus atsauces uz elektroniskajām datubāzēm. Par šo priekšlikumu, tātad par desmito darba kārtības punktu par grozījumu izdarīšanu padomus direktīvā, es neesmu iesniedzis nekādus grozījumus. Ir jāskatās praksē, cik daudz zemnieku izmantos šo te elektronisko datu bāzi. Iespējams, ka e, izplatoties tehnoloģijām, šis paņēmiens kļūs aizvien pievilcīgāks zemniekiem. Daudzi piemēri, kas attiecinām uz ganāmpulku pārvaldību un izsekojamību, eh, rāda šī te elektroniskās reģistrācijas un datu bāzu sistēma tiek izmantot aizvien plašāk. Mēs domājam, ka nākotnē elektroniskā datubāze būs īpaši svarīga analizēt eksportu uz trešajām, datu val uz trešajām valstīm. Iespējams, ka tad šīs datubāzes būs jāizmanto obligāti. Ja Eiropas komisijas iekšienē šīs datubāzes ir brīvprātīgas ir rezultāts tam, ka komisija ļoti daudz ko ir mācījusies no iepriekšējā, iepriekšējās pieredzes, kad atsevišķu datu bāzi izmantošana bija noteikti kā obligātā. Paldies Nikolson kungam par šo informāciju, par ievadu. Tagad aicināšu deputātus izteikties. Pirmā būs Garsie Peres kundze, un pēc tām Raimers lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Nikolson kungam par dokumentu, ko viņš ir izstrādājis. Gribētu pieminēt eh, virkni jautājumu, ko jūs pieminējāt ievadrunā. Pirmkārt, mēs nepiekrītam komit priekšli, komisijas priekšlikumam svītrot noteikums attiecībā uz lielopgaļas brīvprātīgu mārķēšanu. Mēs gribam, lai šī sistēma tiktu grozīta, bet nevis svītrota. Uh, Šī te marķēšanas sistēma bija brīvprātīga, kopš tās ieviešanas lielopgaļas tirgus ir būtiski mainījies, līdz ar to šī sistēma ir jāpārskata. Taču jāņem vērā arī tas, ka Spānijas lielopu gaļas audzētā ļoti efektīvi izmanto šo sistēmu, un pats sektors arī prasa regulējumu šajā ziņā. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams pārskatīt sistēmu par marķēšanas sistēmu. Taču neuz, uzskatām, ka administratīvais sloks drīkstētu būt lielāks nekā tas labums, ko sniedz šāda, šāda noteikuma. Šobrīd ir daudz horizontālai noteikumi, taču tie ir nepietiekami, nav pietiekami specifiski, nav pietiekami ambiciozi. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešama vispārēja horizontāla pieeja, līdzīgi kāda mums ir vistas gaļas sektorā vai olu ražošanas sektorā. Šāds, šādi te Vertikāla pieeja pie parādās kopējā tirgus organizācijas regulā par mārketinga standartiem. Mēs uzskatām, ka arī šajā regulā būtu jāievēro līdzīga pieeja. Mums bez tam ir nepieciešams arī kopienas ietvars lielopu gaļas marķēšanai visā Eiropas Savienībā, tieši tāpat kā mums eksistē jau citu gaļas veidu sektoros. Bez tam nepieciešama harmonizācija un konsekvence vienotajā tirgu ir jāizvairās no jebkādiem tirgus kropļumiem. Paldies! Brita. Paldies! Brita Rēmers, lūdzu. Jā, danke. Uh... Paldies! Man patīk, ka komisija vēlas integrēt regulā arī modern, modernas tehnoloģijas, bet eh, vēlos precizēt, ka runājot par elektronisko lielo marķēšanu mums svarīgs brīvprātīgums, jo elektroniska marķēšana ir savs, savi trūkumi. Nav tā, ka tur viss ļoti gludi funkcionētu. Man īsti nepatīk, ja dalību valstīm būtu uzliktas obligātas saistības to darīt. Jo pēc tam būtu grūti kontrolas gadījumā pierādīt, ka viss ir uh, korekti izdarīts, ja, teiksim, elektroniskā sistēma pēkšņi nedarbojas. Uh, turklāt um, katra dzīvnieka informācija tad ar uh, skeneri būtu jānolasa atsevišķi. Uh, un um, uzreiz iespējams kļūdu nemaz nepamanītu. Tā tiktu atklāt vēlāk. Līdz ar to uh, kontrolas uh, pasākumiem nepieciešama uh, zināma tolerances pakāpe, lai mūsu uzņēmumi uh, vispār to pieņemtu, jo uzņēmumiem svarīgi ir saprast, uh, kā sistēma darbojas, kā tiek atklātas kļūdas, un tad pēc kāda laika, ka mēs redzētu, ka kļūdu skaits ir zems, tad mēs varētu ieviest saistības, ieviest šo prasību kā obligātu. Ja mēs savukārt to darītu jau tagad, mūsu zemnieki noteikti protestētu. Teiksim, ar šī brīža sistēmu Es, eh, teiksim, skatoties eh, uz eh, govīm, varu konstatēt, tur trūkst birkausī, tā ka tur kaut kas nav kārtībā, tur ir kļūda. Ar elektronisko jauno sistēmu es to uzreiz nevaru konstatēt. Un šeit var viegli iezakties kļūda kontrolas gadījumā, un tas savukārt var novest pie soda naudas maksāšanas kas zemniekam tomēr ļoti būtisks jautājums. Līdz ar to nu, piesardzīgi vajadzētu tam pieiet, un sākumā es vēlos brīvprātīgu sistēmu, lai mūsu lauksanieki vispār to pieņemtu, un uh, noteikti nepieciešams dialogs ar lauksaimniekiem. Un jāsāk noteikti brīvprātīgi ar šīs sistēmas ieviešanu, jo mūsu lauksaimnieki jau ir ieinteresēti, bet viņi vēlas, lai tas arī darbotos. Dziękuję. Bardzo proszę panią poseł Elizabeth. Paldies, Brita. Elizabeth Kostinger, lūdzu. Uh, paldies, paldies uh, Džeimsam Nikolsonam arī par uh, šo ziņojumu. Man nu, šķiet mums, agri komitejas pārstāvjiem, šī tēma ļoti būtiska Priekšlikums par brīvprātīgu marķēšanu ir svarīgs solis, nu, lai nodrošinātu produktu kvalitāti. Es esmu pret eh, brīvprātīgas marķēšanas noteikumu svītrošanu. Austrijā tas jau ir ieviests. Mums ir četras dažādas eh, realizācijas iniciatīvas, kas eh, ir balstītas uz brīvprātīgu Um, marķēšanas sistēmu, visas iniciatīvas darbojas labi, un um, patērētāji ļoti apmierināti. Un šeit arī jāskatās uz uh, izmaksām un ieguvumiem. Manuprāt, mūsu sistēmā ir ieturēta, ieturēts līdzsvars. Es nevēlos radīt vairāk birokrātijas vai administratīvā sloga, jo šiem jauninājumiem jābūt praktiskiem un īstenojamiem. Protams, tomēr kontrola ir nepieciešama, lai praksē viss darbotos, lai nenotiktu ļaunprātīga izmantošana. Par elektronisko marķēšanu lielopiem es pilnīgi piekrītu kolēģei. Jāskatās, lai potenciālas kļūdas uh, netiktu ar šīm potenciālajām kļūdām netiktu noslogoti lauksamnieki, ja vainīgas ir tehnoloģijas. Nu, bet to jau arī referents pieminēja. Paldies. Paldies, Kostingers kundzei. Tagad došu vārdu Agņokungam. Uh, Thank you, Chairman. I, I... Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstīšu visu to, ko Reimers kundze teica. Viņa ir praktizējoša zemniece, lauksaimniece, un tas tiešām arī ļoti skaidri izpaužas tajos saprātīgajos ieteikumos, ko viņš šeit izsaka. Ja mums ir neredzama un neusticama sistēma, un tā atkļūst obligāta, tad tas ir ceļš uz katastrofu. Mēs nevaram uzspiest šādu sistēmu, kamēr neesam pilnīgi pārliecināti, kā tā labi darbosies. Protams, ka menedžmentu tas atvieglo, bet tikai tad, ja šī sistēma darbojas labi. Ir, ir skaidrs, ka lielie uh, saimniecība īpašnieki, protams, pa, izmantos šo te elektronisko datu bāzi, lai pārvaldītu barošanu un tam līdzīgi tie būs eh, tie izmēģinātāji, kas skatīsies, kā sistēma darbojas. Tad, kad lielie eh, lauksēmnieki sāks izmantot šo sistēmu veiksmīgi, tad mēs iespējams arī varēsim paplašināt sistēmas lietošanas aptvērumu, bet šobrīd pašā sākumā tas absolūti un pilnīgi nav iespējams. Paldies Aņokungam. Vairāk neviens nav pieteicies izteikties par šo jautājumu. Tādēļ aicināšu izteikties komisijas pārstāvu lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies godātiem deputātiem par visiem komentāriem. Protams, komisija tos pieņem zināšanai un augstu vērtē. Mēģināšu atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas šeit izskanēja par elektroniskajām datubāzēm un Mm, pēc tam arī par brīvprātīgo marķēšanu. E, mani kolēģi no DG Sanko iespējams arī vēlēsies papildināt manis teikto. Kā jau es teicu, ir dažas lietas, ko gribētu paskaidrot attiecībā uz elektroniskām datubāzēm. Mēģināšu izteikties īsi. Dzirdēju komentārus no dažiem deputātiem. Viņi teica, ka viņi atbalstot brīvprātīgo pieeju un nevis obligāto pieeju Tāpat arī deputāti runāja par to, ka ir nepieciešams dialogs no augšām uz apakšām, un tika pieminēti arī jautājumi, kas attiecās uz zemnieku izmantošanu, lauksaimnieku izmantošanu, kā tādiem izmēģinā, kā izmēģinājumu trusīšus viņus varētu izmantot šo tehnoloģiju aprobācijai. Gribētu paskaidrot pavisam vienkāršiem vārdiem. Piemēram, Šis dialogs, ko minēja kāds no cienījamiem deputātiem jau ir sācies, un tas ir sācies tieši tādēļ, lai komisija noskaidrotu, ka nebūs būtiskas problēmas, ja mēs nebūsim konsultējušies ar iesaistītajām pusēm, ar zemnieku organizācijām, ar dzīvu dzīvnieku pārdevējiem, ar dažādām citām organizācijām. Pirms Ziemassvētkiem, manuprāt, oktobrī notika liela plaša tikšanās ar iesaistītajām pusēm. Mēs teicām, noturēsim apaļā galda debates, skaidri un gaiši apjautāsimies, kāds ir jūsu viedoklis, kāda veida tehnoloģija jums ir vispiemērotākā, kā, ko rāda jūsu pieredze jūsu ikdienas darbā. Teicu, ka mēģināšu izteikties īsi, neskaidrošu pārāk detalizētu, taču viens no galvenajiem secinājumiem šajās debatēs bija šāds. Tehnoloģija, kas mūsu rīcībā ir šobrīd, proti radiofrekvences identifikācija, tad, tad RF ideja ir pilnīgi piemērota tam, lai to lietot lielopu sektorā. Ir vairāk pētījumi, kas ir notikuši dalību valstīs, ko ir veikuši dažādi pētniecības institūti, kas arī to pierāda, ka šīs sistēmas ir pietiekams. Otrs secinājums bija tāds. Vissvarīgākais, lai nodrošinātu precizitāti elektroniskajā identifikācijā, ir labas elektroniskās datu bāzes ieviešana tirgū. Tas ir ļoti svarīgi zemnieku prāta. Protams, ka viņiem ir dažādas pieredzes ar dažādām lopu sugām, bet šis dialogs ir starp komisiju un lo, lopu audzētājiem ir sācies. Mēs nekādā gadījumā nemēģināsim izmantot mūsu zemniekus kā tādus laboratorijas dzīvniekus, kā trusīšus. Jūs zināt, ka elektroniskās datubāzes ir izmantotas attiecībā uz daudziem dzīvnieku sugām, kā piemēram uz aitām, kazām, zirgiem un lolojiem dzīvniekiem. Tagad mēs to vēlamies attiecināt arī uz lielopiem. Jūs esat lauksaimniecības komitejas deputāti. Tādēļ pastāstīšu, ka ir ļoti svarīgi, ko mēs gribam darīt ar šo sektoru Eiropā. Vai mēs vēlamies šo te lielo paudzētāju sektoru padarīt konkurētspējīgu starptautiskā līmenī vai nē. Ne? Mums ir pasaulē ļoti daudz pieredzējuši lielopu audzētāju, kā Austrālija, Kanāda, daudz Dienvidamerikas valsts. Tur elektroniskās datu bāzes jau ir ieviestas kā dzīvnieku identifikācijas sistēma, un tādēļ mums ir jāpārdomā, vai mēs vēlamies būt šī sektora, vai mūsu sektors gribēs būt šīs jomas priekšgalā kā pionieris, vai nē, vai mēs gribam iepalikt citiem, atpa, citiem iep, atpalikt no citiem. Tātad tie ir komentāri par elektroniskajām datubāzēm. Ar priekšsēdētājā atļauju es gribētu dot vārdu uh, kolēģiem no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta. Viņi runās par lielopgaļas brīvprātīgo marķēšanu. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Gribu pateikties Nikolsonu kungam par ļoti labi uzrakstītajiem ziņojumiem, atzinumiem. Mūsu priekšlikumu varētu skaidrot šādi. Obligātās vai brīvprātīgās marķēšanas sistēma, kas šobrīd pastāv, ir radusies pēc uh, eh, BSE krīzes, pēc govis ūkļu veida encefalopātijas krīzes Eiropas Savienībā. Šobrīd šāda obligāta marķēšana vairs nav nepieciešama, jo krīze ir pārvarēta, un tādēļ mēs uzskatām, ka ir nepieciešama brīvprātīga marķēšana, kā tas ir at attiecībā uz cūgaļu, lielo, eh, uz cūgaļu, putnu gaļu un tam līdzīgi. Šī regula ir bijis kritizēta, ka tā uzliek pārliecīgu administratīvo slogu, tirgus operatoriem mēs vēlamies to labot. Es redzu, ka atsevišķiem deputātiem ir zināmas šaubas par to, vai šī marķēšana būtu jāatceļ, vai šie noteikumi būtu jāsvītro. Taču es gribu viest jūsos pārliecību, ka vajadzības gadījumā tiks pieņemt jauni noteikumi, ieviešot horizontālo regulu. Un dalību valstīm tad būs jāpārņem šie noteikumi. Vēl kaut kas, ko gribētu teikt jūs sirdsmieram runātāji salīdzināja lielopu gaļas sistēmu ar vistu gaļas sistēmu, un vistu gaļas sistēmu patiesībā mēs um, vadām attieci saistību, vadoties no mārketinga noteikumiem un likumiem. Šeit lielopu gaļas sektorā ir pavisam cita tradicionālā sistēma mēs ierosinām atteikties no specifiskās lielopu gaļas sistēmas un attiecināt uz to tādas sistēmas, kādas tradicionāli eksistē visu citu gaļu sektoros. Paldies! Paldies komisijas pārstāvjiem! Es saprotu, ka referents gribētu izdarīt vēl secinājumus. Lūdzu, Džēms Nikolson, jums dod vārdu. Marco? Sorry. No, I haven't. Uh, thank everybody for taking part in the debate. That certainly was. Um, Protams, bija interesanti uzklausīt kolēģus, arī komisijas pārstāvi. Iespējams, ka tas nav tas um, visinteresantākais aspekts, par ko runājam, bet tas tomēr ir tehniski svarīgs uh, un mums visiem būtisks um, elements. Ja jums ir groziem, tas labprāt izskatīšu visus priekšlikumus. Es uh, atceros, um, ka pirms uh, pirmās reformas uh, mums. Uh, un uh, vēl pirms um, BSE, pret BSE pasākumiem lauksamniekiem bija um, protesti arī pret jauninājumiem šajā sektorā, bet mēs ejam uz priekšu. Uh, tehnoloģijas kļūst lētākas, un eh, tā mums mm, tas jāturpina. Un tas noteikti arī tā būs. Es nezinu, vai rīt vai pēc pieciem gadiem, mm, bet, eh, kad rūpniecība piedāvā saprātīgas cenas, mm, tad tā tas arī notiks. Tā tam ilgtermiņā arī jābūt. Bet mums eh, nekad nav. Tas mums uh, Tas mums nav jāmēģina uzspiest. Tas vienkārši jāskatās, kā situācija pakāpeniski attīstīsies. Kā paldies vēlreiz visiem par sadarbību. Paldies! Atgādinu, ka līdz 29. mārtam jūs vēl drīkstat iesniegt grozējumus. Turklāt, manuprāt, mēs vispār varētu aplaukot um, IT sistēmu grozījumus līdz marta beigām. Teiksim, uh, ko mums izmaksās šie grozījumi uh, KLP pēc 2013. gada. Bet um, droši vien tam mēs martā vēl atradīsim laiku. Nākamais līdz 15. Tagad esam nonākuši līdz 15. punktam, un um, tas ir kaut kas, ar ko mums bieži saskarsme, kas attiecas uz dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā, lūdzu Jānuš Vojčehovskī kungs. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Jums eh, priekšā ir eh, ziņojuma projekts, ko es sagatavoju par šo tēmu sadarbībā ar ēnu referentiem, kuriem vēlas pateikties par sadarbību. Ziņojums. Atsaucas uz komisijas paziņojumu par regulas noteikumu īstenošanu 2005. gada regula par dzīvnieku pārvadāšanu. Uh, Tur eh, tiek piedāvāts arī novērtējums par to, kā šī regula tiek īstenota. Un um, šī pieeja ir mm, diezgan. Šo pieeju referents kritizē vairākos aspektos. Komisijas paziņojumā eh, rakstīts, ka dzīvnieki tiek pārvadāti aizvien um, garākās distancēs, un tas ir pretrunā ar prognozēm, jo tika prognozēts, ka uh, šie pārvadāšanas attālumi kļūtu īsāki. Mm. Mm. Bet um, praksē Aizvien vairāk dzīvnieku tiek eh, transportēts Eiropas Savienībā un eh, pārvadāšanas laiks eh, pagarinās. Savukārt paziņojuma priekšlikums bija, priekšlikuma mērķis bija samazināt pārvadājamo dzīvnieku skaitu. Tas būtu pirmais. Un tad komisija arī novērtēja pārvadāšanas izmaksas. Izmaksas izprot ļoti ļoti šauri. Runa ir tikai par eh, pārvadāšanas līdzekli, bet jāsaka, ka izmaksās ietilpst vēl citi faktori - vides faktors, eh, ceļu, infrastruktūras stāvoklis, eh, produktu cenas. Tas viss būtu jāierēķinam. Ja izmaksu postenīm. Un tas neinteresē nevienu, nec patērētāju, nec ražotāju pārvadāt ilglaicīgi dzīvnieku. Vajadzētu ar lopkopību nodarboties um, tieši blakus uh, uh pārdošanas vietai, turpmākas realizācijas vietai, un tas uh, labvēlīgi ietekmētu arī reģionu. Turklāt, ja jau kaut kas transportē, tad gaļa, nevis dzīvnieks. Jo dzīvnieki cieš no transportēšanas un uh, gaļas kvalitāte pasliktinās rezultātā. Nu, visi tie faktori arī tiek atspoguļoti manā, um, manā ziņojumā. Komisija arī delikāti ierosina atgriezties pie transportēšanas laika saīsināšanas līdz kautvēm. Šeit uh, parādās uh, pilnīgi cita problēma, jo, teiksim, kad dzīvnieki tiek transportēti sporta, uh, nolaukiem vai vaislai, tad um, transportētāji vēlas dzīvnieku saglabāt pēc iespējas labākos apstākļos. Savukārt, ja dzīvnieki tiek transportēti kaltuvei, nokaušanai, tad, tad, tad neviens par tiem īsti nerūpējas, un um, kontrolas pasākumi nav īsti labi un nedarbojas praksē bieži. Šobrīd um, izveidojusies nedaudz jauna situācija, jo mums ir izdevies savākt uh, parakstus 49. rezolūcijai, kurā ierosināts pārvadāšanas laiku samazināt līdz 8 stundām maksimāli. Es uh, uzskatu, ka nepieciešami stingrāki pasākumi tagad. Mums uh, jāpieturas pie tā, kas rakstīts šajā 49 deklarācijā, rezolūcijā atvainojiet. Parlaments um, tātad vēlas transportēšanas laiku ierobežot līdz 8 stundām, un tas uh, jāatspoguļo ziņojumā. Protams, um, ir daži izņēmumi. Tagad dzirdēju piemērus no kolēģiem par reģioniem, kur geogrāfiskā situācija var attaisnot izņēmumus šādu un tādu. Bet, principā, mums jāatbalsta pārdāšanas laika samazinājums līdz astoņām stundām humāno iemeslu, humanitāro iemeslu dēļ, jo. Um, mēs taču neuzskatām dzīvu dzīvnieku par izēvielu, gan par uh, būtne, kas arī spēja kaut ko sajust. Un um, turklāt uh, ilgs transportēšanas laiks nenāk par labu nedz uh, uh patārētājiem, nedz uh, lauksaimniekam, nedz, nedz pārvadātājiem. Tas arī būtu viss. Mm, paldies! Um, Vojcehovska kungam. Tagad uh, varam. Um, uzsākt diskusiju. Turklāt sekretariāts sagatavo tabulu, kuru varat aizpildīt. Tur norādes uz uh, uh, dzīvniekiem, kas tiek transportēti Eiropas Savienībā. Piemēram, 30 miljoni cūku, 4,5 miljonu kazu un aitu un miljoniem citu sugu. Nu, tas tā, lai jūs um, apskatītos, um, cik daudz dzīvnieku tiek transportēti Eiropas Savienībā. Mišel, nu, paldies priekšsēdētā kungs, paldies referentam par prezentāciju. Tās noteikti ir tēma, kas ir um, delikāta. Nu, priekšstādātais tikko atgādināja par uh, šo masveida transportēšanu, kas notiek um, mūsu ceļiem Eiropas Savienībām. Parasti lauksaimniecības un lauku reģionu uh, Komisija parasti kritizē infrastruktūru, vēlas subsidaritāti, un um, trešajā punktā un arī desmitajā punktā ziņojuma projektā mēs redzam papildu administratīvo slogu, un šeit es nevaru īsti piekrist referentam. Direktīva vai regula uh, nav svarīgi, dalībvalstīm tas jāīsteno. Komisija pēc tam kontrolē šo noteikumu ieviešanu. Tas ir politiski un tas ir arī, tā ir arī ierasta prakse. Komisijai tas nepieciešams kā orientēšanās eh, pasākums, eh, bet eh, nedrīkst šādi palielināt birokrātiju jāizmanto esošās struktūras, lai veiktu kontroli. Referents saka, ka komisijai būtu jāmeklē informācija kautvēs eh, pie pārvadātājiem ar anketu palīdzību. Manuprāt, šiem uzņēmumiem ir informācija un um, nacionālajai administrācijai vajadzētu uh, sadarboties un pārbaudīt, vai uh, Eh, viņu iesūtīta informācija atbilst patiesībai. Mm, paldies, Mišel. Brita Reinera, lūdzu. Paldies. Es vēlos pateikties referentam par ziņojumu. Mums ir problēma. Vispārīga problēma. Eiropas Savienības likumdošana dalībvalstīs netiek uh, korekti ieviesta. Tas skar arī pārvadāšanu. Esošie tiesība akti un regulas netiek um, ieviestas, un um, mums jāskatās, lai tas notiktu beidzot. Vienkārši veco likumu neievērošanu nevar labot ar jaunu likumu pieņemšanu. Uh, šādi problēma sakne netiek apkarota. Turklāt jādomā par pārvadāšanas kvalitāti. Ja pārvadāšana notiek kvalitatīvi, tas ir zinātniski pierādīts, ka šādu pārvadāšanu dzīvniekiem ir pieņemama. Turklāt šis laika ierobežojums skars visvairāk mazos uzņēmumus. Da, bieži mazie uzņēmumi vairākus dzīvniekus pārvadā kopīgi, un um, šie dzīvnieki katrā mazajā uzņēmumā uh, ir um, jāielādē uh, transportlīdzeklī, un laiks sākas ar pirmā dzīvnieka ielādēšanu. Līdz ar to viņam šis ierobežojums būtu grūti ieturējams, jo bieži, teiksim, uh, šie uzņēmumi vai saimniecības atrodas um, kalnu reģionos, kas ir grūti uh, izbraucami un pieejami. Tā kā šeit būtu jāaplūko dažādi varianti. Jāskatās arī, ko saka zinātnieki. Un turklāt um, lauksaimniekiem svarīgi, um, svarīga piekļuve tirgumu. Tas ir, viņa drīkst izvēlēties kautuvi, kuru vēlas. Savukārt, ja viņam tikai astoņas stundas, tad iespējams uh, viņam tikai viena kautuve, kas var fiziski tikt sasniegta. Un tas nozīmē tirgus netiešu monopolizēšanu. Pieprasējums uh, tiek uh, mākslīgi samazināts un ienākumi arī. Tad arī pārvadāšanas stress te runa nav tikai par pārvadāšanas laiku. Tiem atkal jārunā par kvalitāti. Ja dzīvniekus pārvadā labos apstākļos, un tas šodien bieži notiek, manuprāt, vismaz ir zinātniskās atziņas par to, ka tas eh, dzīvniekiem nekaitē. Ja mēs tagad ieviesīsim astoņas stundas, mm, teiksim, tagad uh, dzīvnieki ir jāizkrauj un uh, tur tiem jāuzturas pāris stundas ar citiem pilnīgi svešiem dzīvniekiem, tas arī dzīvniekiem būtu liels stress, jo mm, tie nonāk uh, svešu dzīvnieku uh, Um, piedzīvies svešiem dzīvniekiem, un um, mm, tur iespējami arī konflikti dzīvnieku starpā. Tie nekādā gadījumā nav relaksēti. Un um, te rūpīgi jāpadomā vēlreiz par šo astoņu stundu kampaņu un kāpēc tas tiek īsti pieprasīts. Un turklāt. Um, Turklāt, ja šis ierobežojums tiktu ieviests, tad es vēlos, lai daudzos reģionos tiktu uzbūvētas jaunas kautuves, un lai cilvēki, kas balso par šo ierobežojumu, balsotu arī par jaunām mazām kautuvēm reģionos. Jo bieži notiek tā, ka šie cilvēki uh, balso pāri ierobežām, bet pret kautuvēm. Tas man nav pieņemami. Nu, tik tālu par to. Bet es domāju, ka šo diskusiju mēs turpināsim, kad skatīsim grozījumu priekšlikumus. Eh, Paldies! Gasie Pēres un pēc tam Polsenas kundze. Lūdzu! Paldies priekšsēdētāji! Paldies arī referentam par to, ka iepazīstināja mūs ar galvenajiem šī ziņojuma projekta vilcieniem. Sākumā gribētu teikt, ka piekrīt tam, ko minēja Rēmers skundze savu komentāru sākumā. Manuprāt, būtiski ir tas, ka esošā likumdošana tai būtu mums jāsniedz visi iespējamie instrumenti, lai likumdošanu varētu pienācīgi īstenot. Nav no, jau tā, ka mums jās, jāskatās un jāmeklē jauni standarti, jauni noteikumi. Nē, mums ir pienācīgi jāīsteno tas, kas mums jau ir, un, diemžēl, realitātē bieži vien tas nenotiek. Tādēļ sākumā jāsaka, ir nepieciešams īstenot pilnībā jau esošos un spēkā esošos noteikumus. Iepriekšējās diskusijās esmu runājis arī par daudziem citiem aspektiem, šodien runāšu konkrēti par divām lietām. Pirmkārt, kampaņa par labu astoņām stundām. Referents teica, ka jau tagad ir rakstiska deklarācija un ir savākti nepieciešamie paraksti. Protams, šīs iniciatīvas ir būtiskas, bet tajā pašā laikā mums jādomā arī par to, vai tas nozīmē, ka mēs um, neņemam vērā diskusijas, kas notiek mūsu komitejā, jo arī mums tomēr ir sava darba kārtība, un tad tādēļ, mūsuprāt, šīm diskusijām vajadzētu notikt arī mūsu komitejā, mums vajadzētu notikt viedokļu apmaiņai, un tad, balstoties uz to, mums vajadzētu mēģināt nonākt pie kopējas nostājas. Jo, ja ne, tad mūsu darbs notiek lieki savā ziņā, jo tiek vākti paraksti par labu kampaņām, tā vietā, lai mēs meklētu, kas ir tie kopējie punkti, kopējie viedokļi un kopsaucēji. Tādēļ gribētu tikai uzsvērt to, ko esmu minējis jau arī iepriekš. Kas attiec šīm astoņām stundām, tad nav nekāda tiesiskā pamata, kas norādītu, ka astoņas stundas ir tā labākā alternatīva. Jā, protams, varbūt tādas situācijas, kad um, šāds termiņš, šāds ierobežojums nāk par labu dzīvniekiem, Bet no otras puses varētu būt arī tādas situācijas, ka tas ir tieši pretrunā tam būs um, negatīvas sekas. Un šī tiesiskā pamata iztrūkums, manuprāt, ir patiešām um, būtu jālabo. Tālāk gribētu vēlreiz jautāt, otrs jautājums, kādēļ astoņas stundas arī dzīvniekiem, kas tiek vesti uz nokaušanu? Nu, no vienas puses, ja mēs runājam par um, 8 stundu noteikšanu, tam būtu jātiec uz visiem dzīvniekiem, ne tikai tiem, kas tiek vēsti uz kautuvi. Un, ja tas vienīgais mērķis ir tiešām atvieglot šīs pēdējās stundas, tad, nu, visai interesanti, jo es gribētu jautāt, pat tiešām gribētu saņemt atbildi par to, kādēļ šīs 8 stundas tiek piemērotas dzīvniekiem, kas tiek vēsti uz kautuvi nokaušanai. Uh, Gribētu zināt arī, kāds tam ir tiesiskais pamats, un, manuprāt, šāda veida norma būtu jātiecina uz visiem dzīvniekiem, uz visiem dzīvniekiem, kas tiek pārvadāti. Vēl kāda lieta, ko gribētu minēt, bieži vien tiek piesaukts arī sociāla rakstura izmaksas. Protams, es saprotu, bieži mēs runājam par vides izmaksām, par un par um, ekonomiskajām izmaksām, bet gribētu pieskarties arī sociālām izmaksām un jautāt, kādēļ tā šeit ir piesauktas. Turklāt, manuprāt, būtu jāņem vērā arī um, īpašā situācija atkarībā no geogrāfiskās um, zonas, ņemot vērā specifiku dažādās dalību valstīs, kur dažās valstīs um, ir vairāk iniciatīvu, kas tiek īstenots tīri saistībā ar transportu. Un turklāt gribētu arī norādīt, ka patiešām ceru, ka ar šī uh, procesu palīdzību un iesniedzot grozījumus, mums izdosies rast kopēju nostāju, kas mums ļaus uzlabot mūsu tiesību aktus, kas ir šobrīd saistīti ar dzīvnieku aizsardzību, dzīvnieku labturību, un ceru, ka izdosies mums visiem dot savu ieguldījumu šajā procesā. Paldies! Paldies, Polsenas kundze un tad Smita kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā gribētu teikt lielu paldies Vojčikovskī kungam par labi paveikto darbu. Manuprāt, strādājot ar šo ļoti jutīgo jautājumu, viņš ir bijis ļoti labā veidā. Viņš ir skatījis daudzus aspektus, ko varbūt nesam pietiekami pārnēši, piemēram, veselības apsvērumus, um, slimību izplatīšanos, kas var notikt garu pārvadājumu laikā. Un, manuprāt, ir vēl kāds būtisks aspekts, par ko domāju, ka visi varam vienoties. Uh, Mūsuprāt, ir uh, labāk ilgi pārvadāt gaļu, nevis pašus dzīvniekus. Turklāt mums ir jāpieskaras arī šai daudzšķautņēnē problēmai par vietējām un reģionāla līmeņa kautuvēm. Es domāju, ka mums vajadzētu nākt klajā ar konkrētām iniciatīvām, kas dzimtu šajā mūsu komitejā un pieietu problemātikai nedaudz no cita skatu punkta. Es, protams, saprotu šo mm, vietēja līmeņa kautuvju problemātiku, ir ļoti daudz aspektu, kas jāņem vērā. Tomēr tam, ka tiek izveidots maza apjoma kautuvju tīkls lokālā līmenī, tam ir daudz plusu. Šeit mēs runājam arī par lauku teritoriju attīstību, jaunām darba vietām, izaugsmi, un domāju, ka tas varētu uzlabot arī kvalitāti. Tādēļ es patiešām uzskatu, ka ir nepieciešams īpašu uzmanību pievērst pārbaudēm, kontrolēm, īstenošanas aspektam, un mums nepieciešami papildus resursi FAO kontekstā, lai arī dalību valstīm būtu iespēja īstenot kontrols. Mums būtu nepieciešama kāda konkrēta aģentūra, kas strādātu ar dzīvnieku labturības jautājumiem. Varbūt patiešām dalībvalstīs vajadzētu izveidot šāda veida iestādi. Es gan neesmu pārliecināta, vai tas ir tas būtiskākais un nepieciešamākais, jo dal, dalībvalsts gal galā pašas ir atbildīgas par kompetento un atbildīgo iestāžu izvirzīšanu. Un šādas iestādes pastāv dalībvalstīs, tādēļ es nedomāju, vai mums šobrīd vajadzētu iejaukties um, dalībvalstu iekšējās lietās un mēģināt ko regulēt no mūsu puses. Bet ir kāda lieta, kas iztrūks. Tās ir satelīta GPS monitoringa sistēmas. Šis aspekts vēl nav pilnībā horizontālā kārtā integrēts. To būtu nepieciešams īstenot, un ir vēl kāda saistīta arī politiska problēma, ar kuru nevienreiz jau vien esam cīnījušies. Tā ir ļoti, jut, tas ir ļoti jutīgs jautājums, tam jāpievērš īpašu uzmanību. Mums tagad ir vairāk nekā miljons parakstu attiecībā uz šo astoņu stundu pārvi, pārvadāšanas kampaņu. Mums, mēs nedrīkstam to aizmirst, mums tas jāņem vērā, un tādēļ mums visiem kopā ir jānāk klajā ar kompromisa risinājumu. Mums jāpanāk līdzsvars starp esošo realitāti praksē un astoņām stundām. Es pati uh, parakstījos par šīm astoņām stundām. Uh, lai arī es zinu, ka praksē tas nav vislabākais vai visrealistiskākais priekšlikums. Tādēļ mums jābūt piesardzīgiem. Es patiešām domāju, ka mums vajadzētu koncentrēties un mūsu kompromisā balstīties uz faktiem. Padomāsim par zinātniskajiem datiem, par mūsu zināšanām un izmantosim to par iedvesmas avotu. EFSA zinātniskā komiteja ir norādījis, ka 8 stundas kā galējais termiņš nav tas optimālais risinājums, jo mēs runājam šeit par dažādu veidu dzīvniekiem, dažādu vecumu dzīvniekiem, bet vēl jau svarīgāk ir runāt par pārvadāšanas apstākļiem, un tas būs tas izšķirošais fakts attiecībā uz dzīvnieku labturību, un tas ir būtiski. Tādēļ jāsaka, ka pat īsi pārvadājumi būtu arī tajos jānodrošina labi apstākļi. Šeit jārunā par ūdens pieejamību, ventilāciju, siltuma uzturēšanu. Visas šīs lietas ir, um, ir jāatceras par visām šīm lietām. Mēs nevaram akli tikai sekot astoņu stundu normai. Turklāt mūsu pieejā mums jābalstās uz faktiem, jādomā par reālo situāciju un tādējādi jāizteno mūsu atbildību. Paldies! Paldies! Paldies, Polsenas kundze! Uzklausot komentāru, man tagad uh, radusies tāda ideja, varbūt sekretariāts mums varētu sniegt kādu detalizētāku, konkrētāku informāciju. Jo, kas attiec uz lielopu pārvadāšanu, tad uh, vairumā gadiem pārvešana nav uz kautuvēm. Uh, sākumā uh, liela daļa uh, tiek vesti uz nobarošanu, vismaz Itālijā. Pusmiljons, uh, pusotras miljons no Vācijas, aptuveni 500 tūkstoši lielopu tiek pārvest no citām valstīm. Tātad mēs runājam par jauniem dzīvniekiem, kas tad Itālijā tiek nobaroti pirms tiek vesti uz kautuvi. Tādēļ neapgalvosim, ka um, šis pārvedums uz uh, garie pārvedumi uz kautuvēm būtu tā galvenā problēma. Nu, jebkurā gadījumā tas nav tas izdevīgākais veids, kā rīkoties, un mūsu pieņemtais lēmums šeit būs uh, balstīts arī uz cipariem par to, cik, uh, cik dzīvnieki tiek pārvadāti, un jāsaka, šāda veida dati patiešām reizēm pat uh, maina nostā, bet tev vārds Smita kungam lūdzu. Thanks, President. I'll uh, stop. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā gribētu norādīt, ka uh, Skotijas asociācijas pret uh, cietsirdību pret dzīvniekiem vicepriekšsēdētājs gribētu nakt klajā ar savu nostāju. Mūsuprāt, ziņojums ir tiešām labi līdzsvarots. Domāju, ka tas nebija viegli, ņemot vērā, kādas ir pretrunas. Arī man ir grūti nākt klajā ar tādu ļoti uh, precīzu nostāju, ņemot vērā arī mūsu grupas diskusijas. Jāsaka, ir daudz lietas, par ko varam vienoties. Mēs, varam, mēs uh, visi saprotam, ka gaļu ir vieglāk pār, pārvadāt nekā dzīvniekus, arī lētāk. Un pārvešana uz kautuvēm, kā to minēja Garcia Perez kundze, kādēļ vešanai uz kautuvi ir astoņu stundu ierobežojums. Sabiedrība kopumā uzskata, ka dzīvniekiem, kas tiek pārvesti uz kautuvi, attieksme pret tiem ir cita nekā a, vienkārši pārvadāšanas gadījumos. Nu, es nezinu, cik pamatots ir šis viedoklis, bet domāju, ka tas varētu būt kalpojis par iedvesmu šai. Um, šām, šīm jaunajām tendencēm. Un redzam, ka daudzi cilvēki gribētu šādu astoņu stundu termiņu, un mums kā likumdevējiem jāsaprot, vai uh, to vajadzētu darīt, vai tas ir izdarāms, vai tas ir praktiski izdarāms un kādas tam būtu attiecīgas sekas. Manuprāt, šis ziņojums ir radis ļoti labu līdzsvaru attiecībā uz to, ka galvenā problēma ir labāka īstenošana un informācijas un datu trūkums. Par to, kādas varētu būt, uh, kāda varētu būt ietekme arī uz pārtikas cēnu šiem priekšlikumiem rezultātā. Uh, pieņemo zināšanai un atzīstu, ka tas varētu novest pie lielāka administratīvā sloguma birokrātijas, bet mums kā likumdevējiem ir svarīgi tas, lai esam pieņēmuši likumdošanu, lai tā tiktu pienācīgi īstenota. Un, ja tā netiek īstenot, tad mums ir jā, jāiejauc un o, jānodrošina, ka dalībvalsts tomēr pilda savas saistības. Šobrīd o, situācija ir tāda, ka dažās dalībvalstīs tas netiek vēl darīts. Tādēļ man jau īpaši patīk piektais punkts tekstā, kur ir konkrēti teikts, ka mums ir nepieciešama papildus dati no komisijas. Uh, un ne tikai par to, cik daudz ir šo dzīvnieku, no kurienes tie tiek vesti uz kurieni, bet arī par to, kādas ir sekas potenciālajiem lēmumiem, kas šeit varētu tikt pieņemti un kāda tā būtu, um, kāda būtu to ietekme arī uz gaļas cenām. Piekrīt arī Raimērsas kundzei, ka mums patiešām nepieciešams ievērot konsekvenci, kā Eiropas Savienībai kopumā, lai šajā komitejā pieņemtie tiesību akti atbilst arī citām. Uh, tiesībām Eiropas Savienības um, akī. Un šeit gribētu piekrist, ka lauku līme, reģionālā līmenī mazo kautuvi tīklus būtu ļoti laba ideja. Un jāsaka, te ir nepieciešama arī citi tiesību akti, un mēs kā likumdevējs varam dot arī savu ieguldījumu. Bet pastāv reālas problēmas. Arī Skotijā var norādīts konkrētām problēmām, kad bija daudz mazās kautuves, kuras nācās slēgt tīri dēļ valsts atbalsta noteikumiem, un tādēļ, ka tās nedarbojas pietiekami rentabli. Tādēļ šeit ir ietekme uz reālo pasauli, un ir bijis tā, ka ir bijušas pretrunas ar citiem tiesību aktiem, un tās ir tās problēmas, kas sākumā jāatrisina. Devītais punkts. Arī šeit šis ir tas visapstrīdētākais uh, punkts, par ko ir viskarstākās debats nu, visā ilgā laika posmā. Protams, mums ir atkārtoti jāizskata šis jautājums par astoņām stundām, bet mums tomēr jā, jāatceras arī par to, ka nepieciešams to visai ātri paveikt. Uh, tajā pašā laikā jānodrošina, lai mums būtu pietiekama nepieciešamā informācija. Uh, Geogrāfiskie apstākļi, izņemot geogrāfisku apstākļu dēļ, šeit, manuprāt, ir svarīgi izmantot, izvērtēt katru situāciju atsevišķi, jādomā par dažādiem sugām, par dzīvnieku pārdāšanas apstākļiem, kā tādiem, var norādīt arī uz uh, Skotiju, kur šī norma vienkārši nedarbosies. Un tas apturētu lielopu um, audzēšanu un gaļas ražošanu, tas negatīvi ietekmētu arī vidi, attīstību un sabiedrību kopumā. Tādēļ, manuprāt, referents ir panācis ļoti labu līdzsvaru šajā jautājumā. Mēs, protams, plānojam iesniegt arī grozījumu priekšlikumus, bet domāju, ka mums jākoncentrēs tām lietām, par kurām varam vienoties, un reāli jāskatās, kādas būs mūsu lēmumu vai potenciālo lēmumu sekas. Domāju, ka neviens nenoliedz, ka šajā diskusijā trūkst datu un faktu, un būtu nepieciešams papildus faktus iegūt. Paldies! Paldies, Šmita kungs, Hoislinga kungs un pēc tam Jēglas kundze. Jā, mums nopietni jāuztver kampaņa un viens miljons parakstu. Es domāju, ka tas ir mūsu uzdevums to izdarīt. Mēs nevaram sākt tik negatīvi. Sākt ar to kas nedarbojas. Ir vienkārši mm, lietas, eh, no nu, kurām jāizvairās pārvadāšanas laikā, bet ja četru gadu laikā cūku transports pieaug par 70%, mums acīm redzam ir problēma. Te vienkārši nevar eh, dabas aizstāvīt, eh, nostāties un pieprasīt vairāk kautuvju. Nu, tā tas nenotiks. Vācijā situācija ir cita. Vācijā ir lielas kautuves, eh, uz kurām viss koncentrējas. Bet tā ir Vācijas problēma. Šeit savukārt mēs runājam par ko citu, par reģionālo struktūru veicināšanu. Iespējams, ar otrā pīlāra palīdzību. Iespējams, tā var eh, šīs reģionālās struktūras eh, veicināt. Mums taču veidojas pilnīgi nepieņēmama situācija, ka no Zviedrijas sivēni tiek transportēti līdz Sicēlijai, jo Sicēlijā neviens sivēnus neaudzē. Mm, tā kā jādomā, kā šos deficītus likvidēt. Bet te jāskatās vairāk uz lopkopības nozari, ne tikai uz kautuvēm. Mm, Jādiferencē starp um, dzīvniekiem vaislai un uh, dzīvniekiem nokaušanai. Tas jau arī loģiski. Tas pilnīgi paralizētu zirgu uh, sportu, zirgu sacīkstas Eiropā, ja mēs ieviestu 8 stundu ierobežojumu. Un ir taču starpība starp eh, turnīru zirgu pārvadāšanu un nokaujamo dzīvnieku pārvadāšanu. Tā kā šeit eh, noteikti ir jādiferencē. Un um, vēl viena lieta. Mēs te varam pieņemt lēmumus, mēs varam gribēt visu labāko, bet ja kontrolas nenotiek, tad nekāda labuma no tā arī nebūs. Tas arī jāpaturprātā. Grazie, Mārtiņ, Elizabet Jē. Paldies, Mārtiņ. Jēgles kundze. Un pēc tam Agņokungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Es uh, piekrītu Mārtiņam Hoislinam daudzos aspektus, un man tiešām pārsteigums par to, ka es to saku, bet nu tas tā ir. Jāsaka, ka referents ir lieliski pastrādājis um, pie ziņojuma, bet viņš saka, ka lauksamniekiem ir viena alga. Uh, Uh, kā dzīvnieki tiek pārvadāti. Vismaz tā es tulkojumā sādzirdēju, bet manuprāt, tas tā galīgi nav. Un tas arī izriet no diskusijas. Vienalga tas viņam nav, bet viņš tiek piespiests uh, dažādu tiesību aktu dēļ. Un problemātiski tas, ka tieši uh, nokaujamie dzīvnieki tiek eh, transportēti vissliktākajos apstākļos. Eh, Dzīvniekus vaislēji transportē vislabākajos apstākļos, mm, skatās, eh, kā tiem iet un tā tālāk, bet um, dzīvnieku nokaušanai tur standarti bieži netiek ievēroti. Par astoņām stundām mums ir jādiskutē, to es nevēlos mm, Nu, tā vienkārši nomest no galda. Pie tā mums jāatgriežas, jārunā par nosacējumiem, par uh, iekraušanas, izkraušanas laikiem, par pamat laikiem, tas ir references laikiem, tagad par reģionālajām struktūrām. Mūsu komitejai vajadzētu izstrādāt pieju, kas uh, palīdzētu arī citām komitejām. Nav jau mm, cilvēki, kas to, kas to ir izdarījuši. Tā ir mūsu pašu likumdošana, kas praktiski ir slēgusi daudzas mazas kautuves, jo tās vairs nevarēja pildīt mūsu pašu noteiktos um, nosacējumus. Mm, mm, tagad uh, Mums situācija ir jāizpēta, jāskatās, cik izmaksā pārvadāšana līdz kautuvei, kādas problēmas eh, rodas eh, ražotājiem un patērētājiem. Patērētājs eh, var, protams, izvēlēties un spriest, kas viņam patiktu labāk, bet viņš nevienmēr gatavs par to maksāt. Un par to mums ir jādiskutē. Svarīgi, protams, ir arī tas, ka no dalībvalstīm tiek pieprasīta kontrolas pasākuma un īstenošana. Birokrātija mums nav vajadzīga, bet dalībvalstīm ir jāpadomā, kā tās to īstenos. Vācijā ir tāda problēma, kas nav tikai Vācijas problēma. ka transportēšana notiek vairākos posmos. Proti uh, lielopus, tā kā to skaits ir tik ļoti pieaudzis, bieži transportē vairākos stāvos, kā daži dzīvnieki atrodas praktiski virs citiem, kas bieži noved pie uh, nelēmas gadījumiem pārvadāšanas laikā. Tas arī būtu tāds vērā ņēmams aspekts vajadzētu risināt papildu diskusiju par nosacējumiem. Iespējams, varētu ziņojumu pieņemšanu atlikt nedaudz, lai mēs tā bez emocijām objektīvi varētu vēlreiz pārunāt reālo situāciju. Un šādi mēs iespējams uh, vairāk palīdzētu komisijai, nekā ja mēs lēmumu pie, uh, pieņemtu steidzīgāk. Paldies! Paldies, Elizabete! Šķiet, ka mums ir jāvienojas par labāko stratēģiju sākumā Agņokungs, pēc tam Maginis kundze. Paldies priekšsādātā, man ir patiešām liels prieks, ka referents pieļāva šo uh, geogrāfisko apstākļu iekļaušanu. Kā jau Smit, Smita kungs norādīja, tad Skotijā un Īrijā ir visai specifiska um, situācija, tur ir tāda apvidi, kur patiešām ilgi jāpārvadā šie dzīvnieki. Pirms aptuveni 20 gadiem bija ļoti drakoniski Eiropas Savienības tiesība akts saistībā ar kautuvēm un apvienotās karalistes uh, situācija rezultātā ir tāda, ka mūsu kautuves ir lielas. Un tas nozīmē, ja sekojam šai ideja par to, ka dzīvnieki jāved uz tuvāko kautuvi, tas uzreiz radīs monopolu situāciju. Jo, ja dzīvniekus varat pārdot tikai kautuvei, kautuvi var diktēt cenu. Un tas iz, Ar, tas nozīmē, ka nauda aizplūdīs no lauku apvidiem, tādēļ ceru, ka šis aspekts tomēr tiks izņemts. Turklāt, patiesībā šobrīd nepastāv tāda problēma, nebūtu nekāda problēma, ja esošie tiesību akti tiktu pienācīgi īstenoti. Un šobrīd skatos uz citiem labturības um, tiesību aktiem. Uh, un Eiropas Savienības um, pieredze attiecībā uz pienācīgu īstenošanu nav īsti laba. Tad es nedomāju, ka vajadzētu tagad noteikt striktākas normas, ja problēma ir tāda reālā, ka esošās normas netiek īstenotas. Turklāt mani bažas arī par šo sākuma punktu, kad sākas ceļojuma laiks. Pats kādreiz uh, strādāju ar um, smagajām mašīnām, un jāsaka, iekraušana ilgst ilgāk nekā stundu. Reizēm dzīvnieki nevēlas um, tātad tikt ie, iekrauti, ja nu, nokļūt šajā mašīnā. Reizēm dzīvnieki ir pāduši, tad regulāri noteikts, ka dzīvnieks jābaro un jādzirda. Nu, situācija nav īsti pozitīva, jo, teiksim, jums stundu paņem šī iekraušana, jūs pats uh, sēžat tātad šajā mašīnā. Nu, kad tad īsti sākas ceļojums, brauciens? Un arī otrā brauciena galā, nu, dzīvnieki nevienmēr grib izkļūt no mašīnas. Tādēļ mums patiešām vajadzētu atcerēties, ka nevienam jau nenāk par labu izturēties nepareizi pret dzīvniekiem. Nevienam jau nepatiks redzēt skatu, kad aita jau um, beigta tiek um, šī pārbrauciena galā izņemt no mašīnas. Tādēļ īstenosim, tā, ieviesīsim tās lietas, kas mums jau ir, un tikai tad skatīsimies, ko darīt tālāk. Paldies! Paldies, Agņokungs. Magīnes skundze, lūdzu. Paldies. Atvienojos kolēģiem, ka um, šodien man jādala laiks starp šo komiteju un petīciju komiteju. Bet šis ir svarīgs jautājums. Jēgres kundze teica, ka mums vajadzētu izmantot papildus laiku. Esam par to jau domāšu un um, esam šajā diskusijās bieži runājuši par kontrolēm. Jo, ja mēs vienkārši noteiksim, nāksim klajā ar jauniem tiesību aktiem, tas nenozīmē, ka dzīvniekiem situācija patiesībā uzlabosies. Pat šīs astoņas stundas, kas šobrīd tiek, par ko tiek runāts, nu, jāsaka, varētu būt problēmas ar astoņu stundu pārvešanu Bet, ja ir pareizā apstākļi, pareizā attieksme, desmit stundas varbūt nerada nekādas problēmas. Tad ir jādomā, jādomā par visiem šiem aspektiem. Vēl kāda lieta ir šī pārēja no mazajām kautuvēm uz lielajām. Domāju, ka šāda pieredze ir visās dalībvalstīs, un sekas ir gan garāki pārvadājumi, gan arī monopola, uzņēmuma monopola jautājums, kā arī kontroles attiecībā uz šīm saimniecībām, kas var pārdot savus dzīvniekus tikai vienam vai diviem uzņēmumiem. Uh, Mums jādomā par visiem šiem aspektiem, un tas lobijs, ar ko man jāsaskaras labturības kontekstā, ir tīri saistīts ar zirgiem. Mums jādomā arī par šiem jautājumiem. Domāju, ka um, šie apstākļi ir jāņem vērā, pārvadājot arī zirgus, bet mums jādomā arī par tā tad ne tikai šiem uh, dārgajiem, labajiem šķirnes zirgiem, bet arī par otru šo rindas galu, varbūt netik vērt, vērtīgie dzīvnieki, un arī tur ir jānodrošina pienācīga situācija. Tādēļ mums ir jāņem vērā visi izteiktie komentāri un jāmēģina tos iestrādāt ziņojumā. Paldies! Bene, grazie, adesso chiude. Lielas paldies, Maginis kundze. Makentāras kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu no ECR politiskās grupas, un es gribētu sveikt Vacekovsku kungu, kurš arī no manas grupas. Paldies, ka viņš ir uzrakstījis šo ziņojumu. Es domāju, ka viņš ir uh, lielā mērā uzrakstījis to tā, ka politiskais spektrs visā pilnībā var piekrist viņa nostājai. Un tas ir ļoti svarīgi, jo dzīvnieku labturība tas ir jautājums, kas mums tūs sirdī. Mēs jau vienreiz runājām par šo ziņojumu. Un toreiz es arī izteicos, tagad gribētu vēlreiz atkārtot to, kā manā reģionā ir ļoti daudz mazo lopkautuvu, kas tika slēgtas tikai tādēļ, ka tika ieviesta Eiropas Savienības regula kas paredzēja, ka ir jābūt veterinārā ārstam un ļoti daudz citām prasībām katrā eh, lopkautuvē. Nezinu, vai citās valstīs arī ir šādas cekas, bet reizēm tas ir ļoti nepatīkams, iepriekš neparedzēts, tādēļ mums jābūt ļoti piesardzīgiem rakstot jaunas tiesību aktus. Tieši tāpēc, kā iepriekšējā runātāja gribētu teikt, ka apvienotajā karalistē mēs esam ļoti nobežījušies par zirgu transportēšanas apstākļiem. Tas nu ir viens dzīvnieks, kas eh, mūsos izrāsa ļoti plašas diskusijas, un šīs diskusijas vienmēr ir ārkārtīgi emocionālas. Tiešām varbūt vajadzētu izstrādāt noteikumus, kas paredzētu konkrētiem dzīvniekiem, konkrētām dzīvnieku sugām. Es domāju, ka nekādā gadījumā mēs nedrīkstam transportēt vājus, ievainotus dzīvniekus. Tas būtu jāuzsver kaut kā arī šajā ziņumā visumā gribētu izteikt savu atbalstu šim te pašiniciatīvas ziņojumam. Paldies! Okay. Lieliski! Un tagad aicināšu izteikties komisijas pārstāvis, ja vien viņi vēlas izteikties. Eh, un pēc tam izteiksies Vojcihovska kungs atkal. Lūdzu, komisijas pārstāvi. Presidente, ringrazio innanzitutto Paldies, priekšsēdētāji! Nu, pirmkārt, es gribētu pateikties lauksaimniecības komitejai par šīm interesantajām debatēm. Paldies Vojcehovska kungam par ziņojumu. Eiropas komisija ar lielu interesi Uh, klausījās jūsos. Mēs uzskatām, tiešām ir nepieciešams informētas debatas, ir jāizstrādā prioritātes regulas ievērošanai, un, jo mūsu uzdevums tiešām ir m, mm, panākt to, lai praksē uzlabotos dzīvnieku transportēšanas apstākļi. Pavisam īsi aprakstīšu Eiropas komisijas eh, nostāju. Komisija ir nākus klajā ar ziņojumu šajā jautājumā, un šajā ziņojumā mēs sakam, ka transportēšanas laika aspekts ir tikai viens aspekts, tikai viens parametrs, kas var liecināt par dzīvnieku labturības kritēriju ievērošanu transporta laikā. Eiropas pārtiks nekaitīguma aģentūra savā pārskatā uzsvērusi to, ka vairumam sugu Svarīgāks varbūt ir nevis transportēšanas ilgums, bet gan tādi aspekti kā temperatūra transportēšanas laikā un uh, arī dzīvnieku uh, ielādēšanas tas blīvums. Mēs jūs noteikti informēsim par to, kā turpinās darbība šajā jomā, kas notiek Eiropas komisijā, un es jums gribu jau pateikties iepriekš par jūsu ieguldījumu visā šajā lietā. Priekšsēdētājs paldies komisijas pārstāvim. Tagad aicināšu izteikties atkal komitejas viceprezidentu Jānušu Vojcehovski, kas ir šī ziņojuma autors. Es gribu piekrist tam, ka šis, šīs debats bija ļoti svarīgas. Te bija ļoti daudz labu priekšlikumu, piemēram, Elizabetes Jēgles priekšlikums par to, ka mums ir jāskatās, kāds būs laika grafiks īstenošanai. Tāpat bija interesanti dzirdēt, ka ir nepieciešama specifiska noteikuma kaut kādām konkrētām dzīvnieku sugām, nu, piemēram, zirgiem, kas varbūt ir atšķirīga suga no visām citām. Protams, jāskatās arī uz reālajiem skaitļiem. ja runājam par dzīvniekiem, kas tiek vēsti uz lopkautuvēm, vai mums tie būtu, pret, uz tiem būtu jātiecina citi noteikumi nekā tie, kas tiek attiecināti uz dzīvniekiem, kas tiek vēsti kaut kur citur, nu, piemēram, uz nobrošanu. Bet tagad vārds Vojcehovska kungam. Paldies. Panuzā. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Gribu pateikties visiem deputātiem par papildus informāciju un komentāriem, kas šeit izskanēja. Tas ir ļoti būtiski to uzklausīt. Protams, papildus informāciju mēs iekļausim arī preambulā, piemēram, to, cik plašs ir šis dzīvnieku transportēšanas fenomens Eiropas Savienībā. Paldies priekšsēdētāji par šo papildus informāciju. Manā rīcībā šādu datu līdz šim nebija. Gribu pateikties visiem runātājiem, kas piedalījās debatēs. Paldies par jūsu noderīgajām idejām. Jūs tiešām pieskārāties svarīgākajiem ziņojuma aspektiem. Dāmas un kungi, es katrā ziņā vēlos runāt un diskutēt par to, lai tiktu samazināts transportēšanas laiks attiecībā uz tiem dzīvniekiem, kas tiek vēsti uz lopkautuvēm. Tiek transportēti arī citi dzīvnieki, nu, piemēram, zirgi, kas kļūst par olimpiskiem čempioniem. Viņi nesaņem medaļas, bet iespējams, ka viņiem vajadzētu šādas te medaļas piešķirt. Ja mēs šādus pārmērīgus ierobežojumus ieviesīsim attiecībā uz sporta dzīvniekiem, tad, piemēram, zirgi nekad nenonākt Londonas olimpiskajās spēlēs. Bet, ja runājam par dzīvniekiem, kas tiek vesti uz lopkautuvēm, tad tur pavisam cita lieta. Jēglas kundze, gribu jums norādīt, ka es nekādā gadījumā neteicu, ka zemniekiem ir viena alga, kā tiek transportēta dzīvnieki. Nebūt nē. Es pats neesmu zemnieks, taču jaunībā kādreiz strādāju vecāku Uh, zemnieku īpašumā, un es zinu no savas pieredzes, ka zemniekiem rūp viņu dzīvnieku liktenis un apstākļi, kādos tie, tiek dzīv, tie dzīvo un tiek transportēti. Dzīvnieki, kas tiek transportēti un kam ir vaisls dzīvnieku loma, protams, tiem ir jābūt labā veselības stāvoklī. Uh, tie dzīvnieki, kas tiek vest uz lopkautuvēm, bieži vien tiek izvesti no smagajām mašīnām eh, ar varu, gandrīz vai ar ķēdēm, viņiem, tiek, viņiem ir laustas kājas reizēm, un šie dzīvnieki joprojām eh, var tikt nokauti, viņi var kalpot savam mērķim. Uh, Eh, tādēļ gluži vietā ir arī šī parakstvākšanas kampaņa par dzīvnieku labturības pasākumu ievērošanu arī šajos gadījumos, kad dzīvnieki tiek transportēti uz lopkautuvēm. Piekrītu tiem kolēģiem, kuri teica, ka nevaram ignorēt šīs problēmas. Tie ir dzīves fakti. Ļoti bieži dzīvnieki tiek transportēti burtiski dramatiskos apstākļos, lai gan jāatzīst, ka pēdējā laikā ir bijuši daži uzlabojumi. Šeit dzirdējām ļoti interesantas domas par to, kas notiek ar mazajām lopkautuvēm. Es neesmu radikāls cilvēks. Pēc būtības es neskatu šo problēmu tikai izolēti no transportēšanas viedokļa vien. Nē, es apzinos ka pastāv šī te mazo lopkautuvi problēma. To es esmu pieminējis astotajā ziņojuma punktā, kurā es saku, ka mums ir jāatbalsta mazo vietējo uzņēmumu attīstību, ieskaitot arī mazās lopkautuvas. Iespējams, ka šeit mēs varētu izmantot otro KLP pīlāru. Domāju, ka mums finansiāli jāatbalsta. Mm, gaļas pārstrādātāji, ja viņi iepērk dzīvniekus, kas izaudzēti viņu reģionā. Šādu prasību mēs varētu uzsvērt arī šajā ziņojumā. Es piekrītu tiem, kuri teica, ka ir nepieciešams vairot mazo lopkautuvu skaitu. Polijā, piemēram, nav vairs nekādu mazo gaļas pārstrādātāju tikai tāpēc, ka ir ieviesti ļoti stingri noteikumi un mazie uzņēmumi nevar tos ievērot. Agņukungs šeit runāja par monopoliem lopkautuvju jomā. Varbūt es kaut ko palaidu garām, taču man šķiet, ja būs mazāk vietējo lopkautuvi, tad e, neveidotos monopols. Jo mazāks lopkautuvi skaits, jo vieglāk ir demonopolizēt tirgu. Paldies, dāmas un kungi, par to, ka esat pamanījuši, ka es no savas puses centos ierosināt līdzsvarotu ziņojumu un ņemt vērā dažādus aspektus, ieskaitot arī geogrāfiskos. Un vajadzību ņemt vērā zinātnisko pētījumu rezultātus. Tie instrumenti, kas ir bijuši mūsu rīcībā līdz šim, Un tas, ka mēs esam uzsvēruši transportēšanas kvalitāti un uzraudzības nepieciešamību, tas viss ir nepietiekami. Mums ir jāatver acis un ausis un jāuztver šīs te ierosinājums par 8 stundu maksimālās robežas noteikšanu uh, transportēšanā. Varbūt, ka tas ir veids, kas palīdzēs mums būtiski uzlabot transportēšanas apstākļus. Es nekādā gadījumā negribu vairot birokrātiju, Dantēna kungs. Uh, Manuprāt, ziņojums nebūtu neaicina vairot birokrātiju. Es eh, tajā esmu minējis specializētās uzraudzības iestādes, kas varētu būt kā tāds Eiropas eh, federālās izlūkošanas dienas, kā Paulsens kundze izteica šādu salīdzinājumu. Nu, Polijā šobrīd trūkst tādu iestāžu, kas nodarbotos ar dzīvnieku labturības uzraudzību. šie uzdevumi atrodas veterinārās inspekcijas rokās, bet tas ir tikai viens no uzdevumiem. Labturība nebūtu nav uh, viņu prioritāte. Mēs esam ieviesuši ļoti daudz tiesību aktus, kas attiecas uz dzīvnieku labturību. Es domāju, ka ir pienācis laiks veidot specializētās aģentūras gan dalību valstīs, gan Eiropas Savienībā, kuru galvenais uzdevums būtu kontrolēt un uzraudzīt šo tiesību aktu ieviešanu. Šeit pieminētās problēmas tiešām bija pietiekami lielas un plašas. Nobeigumā gribētu tikai atkārtot, ka Es eh, šim jautājumam pieeju ļoti nopietni, eh, eh, emocionāli, bet tanīpat laikā arī esmu centies vadīties no racionālā ekonomiskā izvērtējuma. No Polijas ļoti daudz dzīvnieku tiek transportēti, piemēram, uz Itāliju. Daži varētu mani vainot tajā, ka es kaitēju Polijas lauksaimniekiem, kas audzē dzīvniekus Itālijas tirgumu. Es saprotu, kādas ir zemnieku intereses un patērētāju intereses, taču visu interesēs, manuprāt, būtu audzēt dzīvniekus uz vietas, kaut uz vietas un patērēt uz vietas. Tas būtu labāk gan audzētājiem, gan patērētājiem, kas vēlas ēst gaļu. Domāju, šādā virzienā mums arī jāiet. Esmu dziļi pārliecināts par to. Tālāk, ja mēs runājam par rakstisko paziņojumu, kas parlamentā savulaik tika pieņemts. Es domāju, ka mūsu pieņemtie dokumenti nedrīkstētu būt pretrunā viens otram. Mēs savulaik pieņēmām šo paziņojumu, to parakstīja deputātu vairākums Eiropas parlamentāri. Līdz ar to arī beigšu. Paldies priekšsēdētāji, un vēlreiz paldies visiem, kas piedalījās debatēs, paldies par komentāriem un visiem tiem lepniem vārdiem, kurus jūs veltījāt manam darbam. Paldies! Grazie! Grazie! Buon lavoro allora al vice! Lielas paldies viceprezidentu kungam! Vēlu veiksmi jūsu darbības turpinājumā. Paldies par šiem nobeiguma vārdiem. Paldies komisijas pārstāvjiem. Mūsu komiteja tagad dosies pusdienās, tiksimies atkal pulksten trijos. Pie mums būs gan Raimers Bēge, gan Ivailo Kalfins, kas runās par finansiāliem jautājumiem. Ceru, ka jūs ieradīsieties kuplā skaitā. Marian, tu gribēji runāt par kādu konkrētu jautājumu? Nē. Labi, paldies. Tādā gadījumā sirsnīgs paldies visiem par uzmanību. Tiekamies atkal trijos.